Dear colleagues, we're about to resume our work. First of all, first and... Cienījamie kolēģi, vispirms, tātad sāksim darbu. Vispirms es vēlētos ļoti um, sirsnīgi sveikt mūsu vidū Redings kundzi. Un uh, šorīt uh, sanāksmi zālē bija ārkārtīgi augsts. Un tagad piedzīvojam tādu kā temperatūras šoku, jo no nu, milzīga augstumu šobrīd mēs svīstam kā traki. Tātad, ja ir kāds, kas kaut ko var darīt lietas labā, varbūt, ka mēs varētu tomēr kaut ko darīt. Iespējams, ka mēs varētu panākt zelta vidusceļu starp salšanu un šo au, silto temperatūru, kas šobrīd ir jūtama zālē. To work so that we proceed. <laughs> Tā, tad tagad sveiksim mūsu vidū komisijas vicepriekšsēdētāju Redings kundzi, ar kur mums ir ieplānota viedokļu apmaiņa. Mēs priecājamies par to, ka mums izdosies noslēgt uh, Lība komitejas uh, smago darbu, pārskatot situāciju attiecībā uz Stokholmas programmu. Stokholmas, eh, Stokholmas programma tika pieņemta Stokholmas prezidentūras, eh, Zviedrijas prezidentūras laikā. Un eh, tiesiskuma un politika bija kā daļa no mūsu uh, darba, un mēs, mums bija jāsno, jānoslēdz darbs pie virknes uh, jautājumu, lai nodrošinātu šo brīvības tiesiskumu un iekšlietu telpu, un trīs gadus pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, decembra sākumā, mēs um, uh, Tagad izvērtējam, kāda ir šī situācija. Un pārskatām tātad Stokholmas programmu vidusposmā. Mēs veicam šeit arī AFCO komitejas un jūri komitejas locekļus. Mm, un mums būs viedokļa apmaiņa pēc tam, kad būsim uzklausījis uh, e, Rētingas kundzi. Lielas paldies! President, uh, ladies and gentlemen, uh, thank you to uh, the... Priekšsēdētāji, es priecājos par šo iespēju, kādu mums sniedz vā, šīs vairākās pieminētās komitejas, lai mēs varētu apspriest Stokholmas uh, programmas rezultātus, jo programmas, protams, ir skaistas, ka tās ir uzrakstītas uz papīra. Uh, par to arī daudz var diskutēt, bet tas, kas ir svarīgākais, ko uzsver jau priekšsēdētājs, ir panākt to, lai programma tik tiešām pārvērstos arī rīcībā. Un to mēs esam centušies darīt. Es esmu centušies darīt kopš uh, manās rokās ir atbildība par šo programmu. Vai jūs atceraties mūsu pirmās diskusijas par Stokholmas programmu? Viedokļi bija daudz atšķirīgāki. Daži uzskatīja, ka tā ir lieliska, citi uzskatīja, ka tā eh, neiet pietiekami tālu, bet lielākā daļa piekrita, ka Stokholmas programma būs instruments, kas mums palīdzēs pārvērst tiesiskumu telpu par patiesību, tātad izveidot eh, ceļu karti, organizēt eh, sadarbību starp komisiju un parlamentu, un parlaments varēs kļūt par patiesu uh, koplēmuma procedūras dalībnieku. Es domāju, ka jūs uh, noteikti piekritīsiet, ka mēs esam paveikuši ļoti daudz, veidojot šo Eiropas tiesiskumu telpu. Tātad tiesiskums izaugsmai, tā ir viena no jomām, krimināltiesības, pamattiesības, pret diskriminācijas pasākumu tie, Visi bija punkti, kas bija mūsu darba kārtībā, un ļoti daudz uh, ir jau panākts. Un es domāju, ka šie uzlabojumi ir atvieglojuši arī pilsoņu dzīvi. Pirmais, kas ir nepieciešams, ir uzticama tiesiskā sistēma. To cilvēki no mums sagaida. Kopīgā Eiropas uh, tirsniecības likumdošana paredz, uh, palīdz samazināt šķēršļus pārobežu tirsniecībai, uzlabo apstākļus patērētājiem, ļauj paplašināties uz citiem tirgu, eh, tirgiem Eiropā uzņēmumiem, tātad nepalielinot izmaksas, un tas viss eh, šobrīd norit. Cik esmu sekojusi diskusijām parlamentā un padomē, tad eh, tās iet pareizajā virzienā. Direktīva par patērētāju tiesībām. Eh, kad es uzņēmos atbildību par to, eh, šīs sarunas bija nonākušas strupceļā, mums ir izdevies atsākt diskusijas un pieņemt lēmums, un tā jāpiemēro dalībvalstīs līdz 2014. gada jūnijam. Mm, šī direktīva ir ļoti nozīmīga cits starpā mm, pirkumiem internetā. Uh, vēl viena programma ir saistīta ar uh, banku kontiem, lai uzņēmumi varētu uh, atgūt līdzekļus no parādniekiem, līdz ar to parādnieki nevar slēpties citās dalībvalstīs, lai neatmaksātu šos parādus. Tālāk Brisele 1 programma. eksekvātoru procedūru. Tas ļaus ietaupīt līdzekļus uzņēmumiem un arī patērētājiem, jo lēmumi, kas tiks pieņemts vienā dalībvalstī, automātiski tiks atzīti arī otrā dalībvalstī. Un tas viss, protams, papildina šo vispārējo loģiku, kas paredz atvērt robežas un atvieglot tirzniecību un uzlabot tirzniecības apstākļus patērētājiem. Tāpat arī maksātspējas pakotni. Pagājušajā nedēļā par to tika uzsāktas sarunas. Tas pilnībā maina um, pieeju maksāt um, spējas jautājumiem. Maksāt nespēja līdz šim nozīmē to, ka kaut kas kompānijā ir um, nogājis greizi un attiecīgi um, šī kompānija ir jālikvidē un jāatmaksā parādniekiem, kas novad pie darba vietu, rado, er, darba vietu zaudēšanas. Jaunā maksātspējas pakotne ļauj uh, rast iespējas eh, uzņēmumiem, kur tomēr ir dzīvot spējīgi, tātad dot viņiem otro iespēju. Tālāk sievietes eh, uzņēmuma padomēs. Bez uh, tiesību jautājumiem, protams, tas ir arī izaugsmas jautājums, jo uh, Mēs jau esam manījuši, ka uzņēmumi, kur vadībā ir sievietes, eh, gūst labākus rezultātus tīri ekonomiski. Un tā ir atbilde arī eh, šim te eh, zināšanu trūkumam Eiropā. Mēs nevaram arī turpmāk ignorē to, ka sievietes var dot savu pienesumu uzņēmuma vadībā. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, visaptvaroša datu aizsardzības reforma. Šī jau atkal ir viena reforma, kas no vienas puses nodrošina labāku individu tiesību aizsardzību, viņu personīgo datu aizsardzību, un no otras puses tā ir tirgus atvēršana uzņēmumiem, kas tā vietā, lai piemēro 27 uh, eh, atšķirīgs noteikums, uh, piemēro vienu vienotu noteikumu. Tātad tas samazina slogu, kas gulstas uz uzņēmumiem un uzlabo individu aizsardzību. Uh, šī divu priekšlikumu pakotne par to jau vairāk kārt diskutēts šeit parlamentā. Mums vēl ir jāpieslīpē dažas detaļas, bet kopumā ir atbalsts apņemšanās atbalstīt šo priekšlikumu un kopīgu pieeju, kas ir tikus pieņemta. Tātad darbs rīt uz priekšu ļoti veiksmīgi. Un īrijas prezidentūra ir apņēmusies pārņemt šo jautājumu kā vienu no prioritātēm turpmāko sešu mēnešu laikā. Tālāk ģimenes tiesības. šī ir joma, kurā mums e, nebija iespēja strādāt iepriekš, jo tas bija subsidiaritāts jautājums. Arī te mums ir izdevies pavirzīties uz priekšu ļoti veiksmīgi un ļoti strauji. Tātad e, jauna noteikuma e, par šķiršanos un īpašumu dalīšanu. Tā ir viena no pirmajām likumdošanām šajā jomā Eiropas Savienībā, kas ļaus ģimenēm izraudzīties, saskaņā ar kuras valsts likumdošanu uh, viņu laulība uh, tiek šķirta. Un krimināltiesību jomā ir noteikti uh, kopīgi standarti, lai nodrošinātu taisnīgu tiesu visā Eiropas Savienībā, tātad minimālie noteikumi, kas ļauj garantēt katram pilsonim pārliecību par to, ka neatkarīgi no tā, uz kur valstu viņi dodas, viņiem ir šīs minimālās tiesības neatkarīgi no tā, kas notiek. Mēs esam pieņēmuši arī uh, da, uh, priekšlikums par uh, tiesībām uz tūkojumu un uh, mutvāru tūku pakalpojumiem, un tātad visā veidā nodrošinājuši to, ka cilvēkam ir piekļuva advokātam un taisnīgai tiesai. Kopumā es priecājos par to, ka mēs esam domājuši nevis par papildus uh, kriminālu procedūrām, bet esam padomājuši par uh, cietušajiem, par to, lai viņi būtu mūsu tiesiskās sistēmas centrā. Tātad cietušo direktīva, jeb upuru direktīva ir panākt vienošanās par eh, kriminālu aizsardzības kārtību un civilu aizsardzības kārtību. Pavisam tī, drīz tiks pieņemt kopā ar direktīvu par uh, eh, krimināltiesisko aizsardzību pārobežu gadījumos attiecībā uz cilvēkiem, kas uh, cieš no vardarbības un vajāšanas. Tātad mēs nodrošinam to, lai cilvēkiem būtu šī aizsardzība, un es eh, domāju, ka šīs sarunas pavisam drīz tiks noslēgtas. Un jūs noteikti gūsiet mūsu pilnīgu atbalstu šajā jomā. Runājot par cietušiem un upuriem, runa nav tikai par sievietēm, bet arī par bērniem, un bērni vienmēr ir bijuši mūsu kopīgā darba prioritāte. Cietušo direktīvā ir īpaša aizsardzība paredzēta attiecībā uz bērniem. 2011. gada novembra direktīvā attiecībā uz dzimumu noziegumiem un bērnu pornogrāfiju ir paredzēts eh, nostiprināt cietušo aizsardzību. Un neaizmirstiet arī par Eiropas Savienības eh, darba kārtību 2011. gadā attiecībā uz bērnu aizsardzību, tāpat arī ANO konvencija par bērnu tiesībām. Mēs esam strādājuši pie cilvēktiesību jautājumiem ne tikai runās, bet arī darbos, tātad pieņemot likumdošanas aktus. Un likumdošanas eh, iniciatīvā ir jābūt saskaņā ar pamatiesībām. Tas ir pamatkoncepts, uz kur balstoties Eiropas Savienība sagatavo savu likumdošanu. Atcerieties 2010. gada oktobrī eh, stratēģiju par efektīvu hartas eh, īstenošanu. Mums bija eh, ļoti nopietnas diskusijas un starp citu. Mēs par to diskutējām arī runājot par Flašikovs Benovs kundzes ziņojumu. Tātad, uh, nodrošinot to, lai harta tiktu ievērota, eh, lai jaunā likumdošana būtu saskaņā ar šo hartu, pamatiesību eh, atbilstības saraksts. Tātad, attiecīgi, lai, lai tā būtu, lai viss likumdošana būtu saskaņā ar šiem principiem. Tas attiecināms arī uz grozījumiem, ar kuriem padome nāk klajā. Tāpat jāatgādina, jāatgādina par gadskārtējo ziņojumu par hartas īstenošanu. Tas ir ticis publicēts jau otro reizi. Runājot par vēl kādu jomu, pie kuras es strādāju kopā ar kolēģiem. Vērsties pret ekonomiskiem un finanšu noziegumiem. Mēs esam uzsākuši pasākums pret uh, banku uh, kriminālu pārkāpumiem. Un sarunas uh, ceram uzsākt ar Libu komiteju pēc iespējas ātrāk. Tāpat arī pretkrāpniecības direktīva uh, priekšlikuma par to, kā harmonizēt dalībās noteikums, un, un tas iekļauj uh, noteikums par minimālām sankcijām, uh, kas attiecināms uz pārkāpējiem. un ir bijis komunikē un ziņojums par negodīgu komerc praksi. Direktīvas īstenošanas dokuments pavisam drīz gada sāku, nākamā gada sākumā tas būs eh, iesniegts parlamentā. Tātad tas attiec ne tikai uz transportu, bet arī uz tirsniecību internetā. Mēs strādājam arī pie eh, civil dokumentiem, un priekšlikums ir paredzēts nākamā gada sākumā lai pilsoņi varētu baudīt savas tiesības uz brīvu pārvietošanos. Šobrīd es strādāju arī pie kāda sarežģīta jautājuma, kas ir eh, ceļojuma direktīvas pakonas pārskatīšana. Mums ir jāņem vērā izmaiņas uh, tirgū, jo tad, kad mēs sagatavojām šo direktīvu pirmo reizi, um, lēto uh, cenu aviokompānijas neeksistēja, tāpat arī um, pakalpojumi internetā nebija tik plaši izplatīti. Mums ir jāpiemēro savu likumdošanu eh, tirgumu un patērētāju paradumiem. Es esmu pārliecināta, ka pavisam drīz mēs šo sarakstu varēsim papildināt ar citiem veiksmīgiem priekšlikumiem, jo uh, padomu jau šobrīd vēd sarunas par um, īpašumu tiesiskajām sakām um, šķiršanās gadījumā. Un tāpat, uh, kas attiecas uz pilsoņu aizsardzību, tad, kad viņi ceļo ārpus Eiropas Savienības robežām. Protams, ka mēs esam manējuši dažās dalībvalstīs, kas nonākušas grūtībās, to, cik svarīgi ir uh, labi funkcionējoša tiesiskā uh, sistēma, lai investoriem varētu garantēt juridisko noteiktību, jo, ja nav šādas noteiktības, investori neinvestē savus līdzekļus, un es piedāvāju parlamentā eh, savulaik, kad mums bija eh, diezgan smags diskusijas plenāru sēdē par to, ka mēs izvērtēšanas procedūrā varētu ņemt vērā dalībvalstu ekonomisko attīstību un budžetu rādītāju attīstību visām dalībvalstīm, tādu kā atbilstības e, sarakstu visām dalībvalstīm. Tātad, lai varētu detalizētāk izvērtēt e, tiesisko sistēmu, nodrošinot tiesu neatkarību kā izšķirīgu rādītāju. Bet, protams, ņemot vērā arī to, cik ātri lēmumi tiek pieņemti tiesās spriedumi tiek pieņemti. 27. novembrī es nācu klajā ar komunikē par uh, maldinošo, maldinošas uh, komercprakses un reklāma, reklāmām. Tātad, attiecīgi, direktīva mums ir jādomā par mārketinga praksi un daudz no jums bija iesnieguši jautājums parlamentu vārdā. Mums ir jācenšas rast risinājumu, tāpēc priekšlikumu ir paredzēts pārskatīt 2013. gadā. Un visbeidzot, lai iepriecinātu gan priekšsēdētāju, gan lai iepriecinātu pati sevi, es vēlētos teikt, ka attiecībā uz Eiropas eh, prokuratūru mēs nāksim klajā ar priekšlikumu nākamajā gadā. Uh, lai aizsargātu Eiropas Savienības eh, finanšu intereses un kas ar to ir saistīts, mums ir jāreformē arī Eirojust, lai šī organizācija būtu efektīvāka eh, cīnoties pret organizēto noziedzību un palīdzētu dalībvalstīm ikdienas darbā. Mēs ceram, ka parlamentam būs viss nepieciešamā informācija, lai izvērtētu Eirodžus darbību un piedalītos šajā darbā pie Eiropas prokuratūras izveidošanas. Tālāk, kas attiecas uz uh, procedurālajām tiesībām, mēs esam darba vidū, mēs vēl neesam nonākuši līdz galam. Mums ir jāstrādā pie nevainības prezumcijas, mums ir jādomā pie mm, vismazāk aizsargātajām personām, kā jau es pieminēju šo te upuri, jo cietušo aizsardzība, juridiskā palīdzība. Tas viss um, tiks iekļauts vienā pakotnē, un ar to jūs tiksiet iepazīstināt 2013. gada otrajā pusē. Mēs zinām, ka viens no savstarpējās uzticēšanās elementiem, bez kuriem nav iespējama uh, savstarpēja atzīšana uh, tiesu iestāžu starpā, uh, ietekmē arī apcietināšanas jautājums. Mēs vēlamies veicināt sociālo rehabilitāciju. Vēlamies izstrādāt stratēģiju, lai nodrošinātu to, ka trīs um, ietver lēmumu attiecībā uz apcietinājumu pienācīgi tiktu īstenot dalībvalstīs līdz 2014. gada beigām. Jūs zināt, ka Attiecībā uz um, pamatlēmumiem komisija nevar tieši iejaukties, tāpat arī parlaments to nevar un arī Eiropas Savienības tiesa. Taču ir svarīgi, lai um, šis ietvars um, tiktu pienācīgi īstenots, jo pretējā gadījumā mēs saskarsimies ar milzīgu um, pretestību no dažu tiesu sistēmu puses, proti attiecībā uz personu izdošanu. Tālāk attiecībā uz cilvēktiesību konvenciju mēs esam. Um, mēs esam noslēguši savu darbu. Ir vēl zināmas grūtības, kas ir saistīts ar vienu vai divām dalībvalstīm, bet mums ir jācenšas panākt ātru progresu, lai pēc iespējas ātrāk pievienotos šai konvencijai. Un visbeidzot, es vēlos teikt, ka mūsu sagatavošanas uh, darbs Eiropas eh, pilsoņu iniciatīvai ir ticis pātrināts, arī Eiropas parlaments iesaistās ļoti nopietni. Un es ceru, ka 2013. gadā parlamenta deputāti pilnībā iesaistīsies šajās publiskajās sanāksmēs, būs klausītāji un ieklausīsies tajā, kas pilsoņiem ir sakāms. Tātad priekšsēdētāji, tas bija ļoti īss apkopojums ļoti daudzajiem pasākumiem, kurus mēs esam īstenojuši diezgan ātrā tempā un ļoti efektīgi. Es domāju, ka tas viss nebūtu bijis iespējams, ja parlaments nebūtu devis savu ārtavu šajā darbā, un tas to ir darījis, tāpēc pateicos jums visiem, un jo īpaši pateicos referentiem un ēnu referentiem kas eh, tik tiešām milzum daudz palīdzēja veidojot šo tiesisko telpu. Paldies! Paldies, komisārs kundzei! Paldies, ka mūs iepazīstinājāt ar situāciju un Stokholmas programmas attīstību. Un tad, tad vēlreiz eh, Stokholmas programma arī tika apstiprināta, tad, kad tika apstiprināta arī Lisabonas līgums. Un tas ir absolūti kritisks, fundamentāls svarīgs elements um, šajā konstitucionālajā izmaiņu procesā, kad tika pieņemts Lisabonas līgums. Tas arī pilnībā mainīja brīvības ties, uh, tiesvedības un južības um, telpu. Pagājuši trīs gadi. Mums ir jāatzīst, ka komisijas pieņemtās eh, iniciatīvas arī ir palīdzējušas eh, attīstīt eh, un atbildēt uz arī uz mūsu aktuāliem jautājumiem, kas mums ir īpaši svarīgi, procesuālo tiesību pakotni, datu aizsardzības pakotne un daudz arī citas iniciatīvas Tātad dažu komentāru un pēc tam arī minēšu to deputātus, kuri vēlas izteikties, bet arī es izteikšos kā referents, kurš ir atbildīgs par vidusposmu pārskatu Lībe komitejas iniciatīva. Es eh, no savas puses vēlos uzsvērt to, cik svarīgs ir kalendārs, darba grafiks, jo Un tagad mēs esam 12. gada beigās un tuvamies 13. gadam, un tad tas arī būs eh, pēdējais efektīvais gads eh, šajā parlamenta mandātā. Ir jāsaprot, kā mums ir cieši jāsadarbojas labāk nekā līdz šim, ja mēs vēlamies uh, Uh, panākt rezultātus. Ja ņemot vērā, ja mēs nākamgad nepanāksim rezultātus, tad ir ļoti maz iespējams, ka vispār šo darbu līdz mūsu Eiropas parlamenta sasaukuma beigām. 2014. gada sākumā mēs uh, atkal uh, uh, gatavosimies vēlēšanām, mm, līdz ar to ir jāpaturprātā šie termiņi. Tādēļ es arī augstu novērtēju jūsu apņemšanos panākt rezultātus laicīgi, un arī, ka jūs ļoti skaidri to arī minējāt savā prezentācijā, ka Eiropas parlaments ir visatbilstīgākā institūcija un ka mēs varam uh, tādējādi arī būt efektīvi pārobežu noziegumu apkarošanā atbilstīgi 53. pāntam, kur tiek runāts arī par kriminālu nodarījumiem, kam ir pārobežu raksturs, kā arī 86. pāns, kur tiek arī paredzēts pamats un motīvi uz kuriem tad mums arī ir jāizveido jauna institūcija, tā tad eh, Eiropas eh, prokuratūra, prokuratūras birojas, eh, un tā tad loma, ko līdz šim spēlējis, ir Eirojusts. Ļoti būtiski tādējādi arī skatīt īstenošanu un pārkāpšanu. Mēs runājam par pamatu tiesībām, uh, Tās vairs nav tikai kaut kādas uh, vēlmes, nē, tām ir tāda paša juridiskās, uh, juridiskā vērtība kā pašiem līgumiem, kā pašam Lisabonas līgumam. Tieši tā mums arī ir jālasa Eiropas pamatiesību harta. Šeit mēs runājām par uh, tiesisku valsti. Šeit mēs runājam par uh, saistošām pamatiesībām, un mēs arī novērtējam šo priekšlikumu par šo salīdzinošo tabulu attiecībā uz uh, tieskās valsts ievērošanu. Es arī vēlos atgādināt, cik svarīgi ir uh, Uh, sadarboties Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem. Šis ir Eiropas parlaments, un šeit mēs pārstāvējam 500 uh, miljonus pilsoņu. Šis ir parlaments, kurš pārstāv uh, Eiropas sfēru, Eiropas lēmumu pieņemšanas līmenī. Tas ir parlaments, kuram ir tātad šī pārstāvniecība ir arī atbildība par šo politisko sfēru, kas ir tīri eiropeiska, bet mēs arī zinām ļoti labi, ka dalība valstis um, spēlē svarīgu lomu un ir nacionālajie parlamenti, kas ir jārespektē. Kad mēs runājam par uh, papildinājumu Un arī par šo ātro brīdināšanu, par likumdošanas kompetenci, kāda ir nacionālajiem parlamentiem jūtīskā, jūtīgās jomās, arī dažos eh, kriminālu tiesību eh, jomās. Un tad arī vēlme efektīvi sadarboties. Mēs šeit runājam par Eiropas eh, likumu, un Eiropas parlamentam ir pienākums. Uh, uh, pielīties aizvien augstākā un augstākā atbildības līmenī. Mēs nevaram, mums, mēs nedrīkstam uh, liekt savu izvēlu, savu uh, savu rīcības brīvību. Mums tas ir jāizmanto, un tad arī 13. gada pavasarī mēs arī organizēsim stāru parlamentu konferenci, Nacionālā parlamentu un Eiropas parlaments, strādāsim kopā, lai pārskatītu visu Lisabonas līguma situāciju, jo īpaši situācija, kas attiec fundamentālajām tiesībām. Es uzstāju šiem principiem, kas ir absolūti būtiski mums visiem. Mēs uh, esam ļoti prasīgi, kad eh, runājam par valstīm, kuras vēlas iestāties Eiropas Savienībā, bet kas attiecas uz eh, prasībām ievērot Kopenhāgenes kritērijas, eh, pamatiesību ievērošana, demokrātija, tiesiskā aizsardzība un tam līdzīgi. Arī tur mums jābūt prasīgiem. Arī dalību valstīm, kuras jau ir Eiropas Savienībā, šī principi nav mazāk svarīgi, kad eh, dalība valsts iestājas Eiropas Savienībā. Tātad. Tā mums ir tiešām jābūt ļoti uzmanīgiem par to, lai šie principi tiktu ievērot tikpat spēcīgi, iestāties Eiropas Savienībā kā pirms iestāšanās. Un janvārī arī mēs nāksim klajā ar pirmo Stokholmas programma vidusposma pārskata projektu, Libe komiteja un arī iesaistītās komitejas. Un tagad vārds deputātiem. Sāksim ar Meķē kundzi. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms vēlos pateikties Rēdīngas kundzē par to, ka esat ieradusies mūsu komitejā, jo īpaši šajā pēdē, pēdējā pēcpusdienā, kad Liba komiteja strādā pirms brīvdienām, paldies par komisijas priekšlikumiem, jo īpaši par Stokholmas programmu. Jūs uzklausot un redzot visas priekšlikums ar ar kuriem nāk uz klājā komisija, mēs redzam, ka tiešām liels progress ir veikts, jo bija tāds tukšums Eiropas Savienības līmenī tieslietu un pamattiesību jomā, un tagad šo tukšumu mēs pamazām aizpildām, un mēs esam ļoti apmierināti par jūsu izrādātajiem priekšlikumiem, un esam arī apmierināti par parlamentu un padomas darbu šajā jomā. Uh, Taču, protams, ka darāmā vēl ir daudz, jo īpaši vēlos jautāt, kundze, kas attiecas uz šo juridikcionālo palīdzību. Pašlaik mēs runājam arī, strādājam pie advokātu direktīvu, jūs negribējāt tad sasaistīt šos divus jautājumus, bet vai esat iecerējis nākt ar kādu atsevišķu priekšlikumu klajā tuvāko mēnešu laikā? Bieži vien arī Eiropas Savienības dalību valstīs trūkst fondi, lai arī tulkošanas pakalpam varētu tikt nodrošināta efektīvi. Novembrī, piemēram, Beļģijā, iespējams, jūs jau zināt to gadījumu, tad Brazīļa pilsonis tika aizturēts Beļģijā 4 kg kontei, kokainu un nevarēja vienkārši atrast portugaļu valodas tulku, bet nu, tas ir tiešām paradoksāli, jo mēs taču esam Beļģijā, Briselē. Uh, dalību valstī, kur ir eh, zināms skaits eh, tulku, bet nu tā kā nebija šis tulks pieejams, tad Brazīlis vienkārši tika atlaists, nosūtīts atpakaļ uz Brazīliju. Vai ir eh, iecerē paredzēt kādus pasākumus, lai varētu palīdzēt dalību valstīm rīkoties šādā kontekstā? Vēlētos arī runāt par korupciju. Jūs zināt, ka. Kā Eh, vairākās dalību valstīs un arī Francijā tajā skaitā mm, mēs tiekam apsūdzēti, jo tiek teikts, ka mēs nenosodām korupciju un nesodzamies par korumpētām personām, vai uh, ir kādi priekšlikumi, piemēram, lai aizsargātu šos cilvēkus, kuri vēlas ziņot par korupcijas gadījumiem. Tad ir arī vēl jautājums, bet nu, priekšētājs jau daudz runāja arī par šo Eiropas prokuroru. Uh, kas ir arī pēc iespējas ātrāk jāizveido un uz uh, ko tieši attieksies šīs uh, bīrojas uh, arī bez Eiropas Savienības finanšu interesu aizsardzību, vai esat iecerējis arī paplašināt šī prokurāra kompetences, ne tikai uz organizēto noziedzību, bet varbūt ir arī būs vēl kādi citi kompetences lauciņi. Un tagad vārdu, tagad vārdu došu arī citiem. Paģēns Kundze, lūdzu. Gospēj komisārki, da ste si pompučā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es nogaidīšu, kamēr tulki pieslēgsies. Es runāšu slovēņu valodā, jo ir pieejams tulkojums no manas dzimtās valodas. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ka jūs atvēlējāt laiku. Uh, lai ierastos pie mums šajā pēcpusdienā. Daudz kolēģi vairs nav klāt, bet paldies par jūsu veikto darbu gada garumā un par to, ka šodien ieradāties. Es gribēju runāt par dažiem jautājumiem, ko jūs šodien nepieminējāt, bet kas ir nemazāk būtiski, proti pamatiesībām. Eiropas parlamentā pirms kāda brīža mēs pieņēmām ziņojumu precīzāk sakot, rezolūciju, kas veltīta CIP. Mēs nerunājam par kaut kādiem jauniem faktiem. Mēs dzirdējām, ka šo pārlidojumu laikā Eiropas teritorijā tika izdarīti smagi cilvēku tiesību pārkāpumi. Mēs pieprasījām, lai Eiropas komisija izmeklē šos faktus un lai būtu pasākumi, uh, ar kuru palīdzību varētu garantēt, lai dalība valsts veic efektīvu izmeklēšanu un uzņems savu atbildības daļu. Mēs te nevaram sludināt cilvēku tiesību ievērošanu trešās valstīs, ja paši to nesam paveikuši e, savā durvju priekšā. Pagājušajā nedēļā Eiropas cilvēktiesība tiesa sagatavoja ziņojumu par Maķedoniju. Tika konstatēts, ka atbildīgā tiesa neveda visu izmeklēšanu saskaņā ar normām un likumiem. Esmu ārkārtīgi nobažījusies un gribu teikt, ka Mēs ļoti cerējām, ka komisija pēdējās gada dienās reaģēs uz parlamenta ziņojumiem. Mēs esam sagatavojuši vairākus ziņojumus par starptautiskajām nevalstiskām organizācijām, ir neskaitāmi žurnālistu ziņojumu un savu viedokli ir paudus arī Eiropas cilvēktiesība tiesa. Vēlējos pavaicāt, vai komisija ņems vērā mūsu pēdējo rezolūciju. Paldies! Dafkungs. Uh, President, good afternoon. Labi, pēcpusdienu priekšētāji kungs, godētā komisārs kundze. Esmu īpaši priecīgs, ka komisija turpinās darbu pie saviem priekšlikumiem un stiprināt, uh, stiprināt Eiropas prokurora pilnvaras, lai cīnītos pret finanšu noziedzīgiem nodarījumiem. Vai jūs varētu norādīt uz to, vai Eiropas Savienība ir sākusi diskutēt ar Britu valdību? Britu valdības iekļaušanu vai izslēgšanu no šī priekšlikuma, un varbūt tā vispārīgāk runājot, vai jūs varētu mums pastāstīt par to, cik problemātiski ir šie optauti, šī neiesaistīšanās, kas ir paredzēta apvienotāju karalistei. Jautājumā par tieslietām un iekšlietām cik satraucoši šī neiesaistīšanās var izrādīties praksē, cik problemātiski tā var būt arī komisijas darbā. Un nav arī pārāk ātri, pārāk agrs, lai mēs sāktu domāt par nākamo līguma reformu kas, es domāju, sāksies 2015. gada pavasarī. Komisijas prezidents Barozo sacīja, ka viņš publicēs savus priekšlikumus, komisijas priekšlikumus 2014. gada pavasarī šīm reformām, un es domāju, ka tas ir pārāk vēlu, jo, ja Eiropas Savienība vēlas uh, ietekmēt Eiropas parlamentu vēlēšanas kampaņu, tad mēs tiešām gribētu zināt, ko komisija domā par šiem jautājumiem. Vismaz nākamā gada pavasarī, uh, rudenī, 2013. gada rudenī. Vai jūs varētu norādīt uz to, vai Stokholmas programmas pieredze arī ir um, norādījis uz kādu komisijas pilnvaru pārnesi vai kompetenču maiņu starp dalību valstu, starp Eiropas Savienības dalību valstīm. kā daļa no jūsu darba šajā jūtīgajā politikas jomā. Paldies! Tagad Lagantīni kungs. Kundze. Paldies, Argentīni kundze. Divi jautājumi. Redings kundze, jūs teicāt, ka 2013. gadā jūs nāksiet ar klajā plasāku priekšlikumu pakotni, tā skaitā arī juridiskā palīdzība. Tās ir labas ziņas. Es nezināju, ka tas tā būs, es pat tam neticēju, bet vai jūs varētu varbūt uh, vairāk sniegt informācijas, kāda ir šī pakotne, tur ir arī leģislatīva priekšlikuma, mēs šeit runājām jau arī iepriekš par juridisko palīdzību, bet ja mēs gribām attīstīt arī sadarbību tieslietās Eiropas Savienībā, tad mēs nevaram turpināt bez uh, juridiskās palīdzības. Uh, Arī, kad mēs runājam par debatēm, par advokāta pieejamību un apcietināšanas orderi, arī skatot šo izmeklēšanas orderi bez juridiskās palīdzības dalību valstīs, mēs nevaram garantēt, ka pilsoņi vispār varēs izmantot šīs savas tiesības, tad lūdzu izstrādājiet priekšlikumu par juridisko palīdzību. Otrs jautājums. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā Mēs runājām par eh, cilvēktiesībām Eiropas Savienībā, un vēlreiz jūs arī runājāt par, eh, par šo Justice Scoreboard. Un, eh, Gribētu zināt, vai var paplašināt arī to piemērošanas lauku, šo salīdzinošo tabulu tieslietās un uh, kāds varētu būt arī praktisks šis, uh, šī atbilstības tabula. lai mēs tiešām varētu arī uh, salīdzināt šīs uh, pamatiesību piemērošanu Eiropas Savienībā un, kā teica arī kolēģi, nodrošināt to, lai mēs arī parādītu piemēru pasaulē, tad mums ir jābūt drošiem arī, ka mēs paši ļoti nopietni attiecamies uh, ar pamatiesībām. Uh, Varbūt arī vajadzētu saukt vārdā dalību valstis, kas neievēro nolīgumus un arī pamatiesību hārtu. Tātad par šiem indikatoriem. Atbilstības tabulā. Paldies! Lielāk. Uh Kirkhopkungs. Paldies priekšsadatā, paldies komisārs kundzei par tik tiešām ļoti izsmeļošu sārakstu par jūsu veikto darbu un arī apsveicu jūs un kolēģis arī par ļoti smagi veikto darbu šajā jomā. Manis satraukumi ir par to, ka pašlaik notiek ļoti liels darbs un arī daudz jautājumu pašlaik tiek risināti. Uh, Bet, protams, šajā jomā nepārtraukt arī Eiropas parlamenta prasības, arī komisijā droši vien šādas ir. Dažādi incidenti, kas notiek dalību valstīs, lai tiktu darīts vēl un vēl vairāk, vairāk jautājumu tiek skatīti un tam līdzīgi. Es gribētu šeit koncentrēties uz jautājumu par um, šiem rezultātiem un kas jau ir pieejams, neņemot vērā šo programmu, kas tiek tagad īstenot, un komisija arī atsaucās uz šo tieslietu atbilstības tabulu un arī sacototies ar Sargentini kundzi sacīto. Es gribētu zināt, kādi ir parametri un kriteriji, kas tiek izmantoti, lai vei, varētu veikt izvērtējums par to, kādi punkti ir šajā tabulā katrā konkrētā gadījumā, jo mēs kā politiķi varam izteikt tādus subjektīvus spriedumus par šīm tabulām. Nu, tā kā tāds X faktor talants šovs, mēs, mēs tomēr gribētu zināt, kāda ir kritērija, kas ir labi rezultāti, kas nav labi rezultāti. Tātad, kā notiks šis izvērtējums, izmantojot šo tabulu un plašāk runājot par to, kā mēs vispār izvērtējam jau paveikto darbu. Skat Dažus gadus atpakaļ es izstrādāju ziņojumu par kopīgiem izmeklēšanas uh, komandām un um, mm, nonāca pie rezultātiem, ka tiesības sargājušām iestādēm Eiropā ir labāk jāsadarbojas, un arī šeit ir sasniegti labi rezultāti. Bet runājot arī par šīm kopīgajām izmeklēšanas vienībām, komandām, uh, Es arī gribētu zināt, tad, kā tika izmantot šīs eh, vienības un cik veiksmīgi tie darbojušies. Un vēl viena joma. Interneta attīstība. Mēs, protams, par kibernoziedzību varētu runāt visu dienu. Uh, Mēs arī varam runāt visu dienu par krāpniecību, kas notiek internetā un arī, pa, kas skar jo īpaši bērnus un vispārīgi vispārēju noziedzību vai komisija var skatīt visus šos jautājumus kopumā un varam izstrādāt kaut kādu interneta politiku, jo tas ir arī starptautisks jautājums par to, kā mēs varētu pieņemt tiesību aktus, lai varētu uh, uh, arī likt pakalp, internetu pieslēgumu uh, pakalpojumu sniedzējiem būt atbildīgiem par saturu, jo pašlaik pieeja izskatās ir visai negatīva, un tas nepalīdz aizsargāt uh, cilvēkus un bērns jo īpaši. Tas viss priekšsēdi. Jāroks kundze. Madam Vice Commissioner, thank you very much. For... Paldies. Comprehensive report on how. Paldies, komisārs kundze. Mēs pateicamies par jūsu sadarbību un arī sagaidām jūsu darbu 13. gadā divi jautājumi. Viens jautājums par jūsu juridiskajām iniciatīvām. Mēs būtu ieinteresēti jūsu viedoklī par to, par Vision pārskat direktīvu un kāda noteikti darbs pie šīs direktīvas. Uh, un cik lielā mērā tas var atšķirties no 2007. gada versijas, kur uh, mēs uh, lūdām valdības mm, uz papīra uzrakstīt sankcijas, bet daudz dalībās nav uh, reaģējuši uz to. Un tad vēl jautājums par 13. gadu. Tas būs ļoti svarīgs gads, runājot arī par Romu integrāciju uh, stratēģiju cik lielā mērā komisija ir gatava arī strādāt ar dalību valstīm, lai varētu arī piemērot šajā jomā pretdiskriminācijas tiesības pamatiesības. Ramera kundze. Grāsa, prezidentī. Grāsijā, senjor. Liels paldies! Priekšsēdi, paldies Redingas kundzei. Šābu nav tiešām par jūsu lielo darba kapacitāti. Mums ir tieslietu komisāri, kas tiešām ir strādā pie ļoti liela skaita projektiem. Paldies par jūsu darba kapacitāti. Es vēlos jums uzdēt vienu jautājumu un komentārs. Kad esat paredzējuši priekšlikumu direktīvai par bezmaksas juridisko palīdzību, jo mēs šeit runājam par mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām, un tas arī trūkst uh, tiesvedību garantijās. Uh, Bet, nu, mazā tie, kur ir mazāk aizsargāti, tiem ir vismazāk finanšu līdzekļu, viņi var arī nepiekļūt tiesvedībai. Tad, tad žēl, ja vienīgā lieta, kas trūkst, tad ir priekšlikums par šo bezmaksu juridisko palīdzību. Es nezinu, vai mums izdosies noslēgt darbu pie šī priekšlikuma. Tā ir uh, Eiropas cilvēku tiesību konvencija. Sastajā pantā saka, lai sprīdums būtu taisnīgs. Tad uh, jānodrošina tiesību aizsardzība. Tā ir garantija. Taču trūkst šis ļoti svarīgais jautājums. Jo, kad mēs runājam par uh, Stokholmas uh, programmas pārskatu un ceļa kārti, kas tika izstrādāta to laiku. Mēs pārvarējām šīs tehniskās grūtības, un tas tika atrasināts. Taču tas ir arī saistīts ar ekonomisko kontekstu. Un kas no tā cieši, tie ir viss. Um, maz nodrošinātākie. Tātad galvenais jautājums, kas ir jāskata, ir tieši šis. Šīm garantijas, eh, tiesvedības garantijas pakotnē jābūt pilnīgai, tā skaitā arī bezmaksas juridiskais atbalsts. Un vēl viens jautājums, ko jūs sacījāt par Eiropas eh, prokuroru un cīņu pret organizēto noziedzību. Mums ir problēma, lai definētu smagus noziedzīgos nodarījumus. Un uz tā balstās ir, piemēram, Eirodāga direktīva, kā arī pasažieru dātu reģistra direktīva. Mēs izmantojam definīciju, kurai nav harmonizēts juridiskais pamats. Ar visām problēmām, kas rodas, uh, šajā jomā, kad mēs runājam par organizēto noziedzību, mums ir jāatsaucas uz konvenciju, jo ANO konvenciju, jo tur ir konkrēta definīcija, jo Eiropas Savienībā nav definīcijas par to, kas ir smagi noziedzīgi nodarījumi un kas ir kriminālie noziedzīgie nodarījumi. Tā tad jāsādā, lai šīs, šī bāze būtu ļoti eh, stabila, lai mēs varētu turpināt progresēt eh, darbā pie šī jautājuma. Tālāk runāja par datu aizsardzību direktīvu. Tas tiesa, ka regula, darbs pie regulas attīstās ātrāk, bet direktīva jau ir ietvars, kur arī tiek iekļauts dažādas direktīvas, kuras nevar nolikt vienkārši malā. Jo šeit mēs runājam par fizisku personu aizsardzību. Dažos gadījumos ka tiesiskā pol policijas sadarbība to pieprasa, attiecīgie cilvēki netiek aizsargāti un viņu dātu aizsardzību netiek nodrošināta. Mums ir nepieciešams tas, lai šī darbs pie direktīvas notiek pēc iespējas ātrāk. Mēs zinām, kādas ir problēmas, ņemot vērā arī pēdējo informāciju, kādu mums sniedza Kipras prezidentūra, ir tāda, ka padome vēlas, lai darbs pie regulas notiktu ātri un ka direktīvai jātīstās tāpat kā regulai, jo mēs nevaram šos galvenos aspektus uh, izslēgt no datu aizsardzības uh, pakotnes. Šis jautājums ļoti jūtīgs. Un visbeidzot pēdējais jautājums. Vēl dažas sekundes priekšsētāja kungs. Uh, finanšu noziedzīgie nodarījumi. Lai cīnītos pret krāpniecību Kas notiek attiecībā uz uh, nodokļu paradīzēm? Mēs varam uh, runāt par drošību investoriem un tam līdzīgi, bet kas notiek ar šiem uh, uh, pelēkajiem, neskaidrajiem kontiem. Kamēr mēs neatrisināsim šo slepeno kontu jautājumu, tad mēs nevarēsim skatīt visus jautājumus par finanšu pārkāpumiem. Ir vēl vairāki deputāti, kas vēlas izteikties, bet mums ir vēl vairāk darba kārtības punkti. Redingas kundzei, protams, ir jāatvēl pietiekam daudz laika, lai viņi varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Nu, saprotiet, ka pulkstens uz vietas nestāv un mēs varētu runāt par konkrētiem jautājumiem. Flotras kundze. Merci, monsieur prezidents. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka 2014. gadam, lai pārliecinātu pilsoņus uh, balsot par tiem, kas vēlas nostiprināt Eiropu, proti mums ir jāparāda, ka Eiropa ir kalpojusi tam, lai uh, izpildītu uh, pozitīvos pienākums, uh, proti, lai aizsargātu visus cilvēkus, kas ir Eiropas jurisdikcijā. Uh, neatkarīgi no tā, par mm, kādām personām ir runa, un ka mēs būsim izveidojuši tādu juridisko kārtību, kurā ar komisijas kā eh, līguma uzraugu starpniecību būs iespējams eh, vērsties pie valstīm, kas vēlas pieiet šim jautājumam regresīvi, tātad eh, uzlikt viņiem par pienākumu izpildīt savas saistības. Un no uh, šī viedokļa ir divas lietas, kas ir ļoti nozīmīgas un par kurām runāja uh, kolēģi. Stratēģija par Romu iekļaušanu, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo galu galā tieši ar Romu tiesību palīdzību mums izdosies parādīt visiem pilsoņiem, ka Eiropas Savienība ir aktīva un efektīga un ka tā var cirst dūri galdā, ka. Kā Jūs to jau esat daudz kā darījuši gadījumos, kad uh, dalībās neievēro savas saistības. Un otrkārt, mums ir jākonsolidē uh, šīs te Romas uh, iekļaušanas stratēģijas uzraudzīšana. Es vēlētos zināt, ko jūs esat ieplānojuši šajā jomā. Un otrs jautājums, par kuru runāja uh, jau man kolēģi, ir par uh, cipu jūs uh, plenārsēdē nezinājāt, ka šim ziņojumam būs vairākuma atbalsts, 60, 68 balsis par, 34 pret, un šajā ziņojumā ir virkni pavisam konkrētu rekomendāciju, un es domāju, ka tas, kas mums tik tiešām nepieciešams. Ja ka Eiropas parlaments jau 2007. gadā un jau šobrīd ir darījis ļoti daudz, lai Eiropas institūcijas pildītu savus pienākumus. Jūs, kā komisija, varat atbalstīt dalību valsts, kuras joprojām kavējas. Un nesenais Eiropas Savienības tiesas spriedums. Tagad viss ir ļoti skaidrs. Ir vēl divas lietas, kas ir Eiropas uh, tiesā attiecībā pret R Rumāniju, Poliju un Lietuvu. Un tālāk, kas attiecas uz Maķedoniju. Tātad Te nav iespējams pat pārsūdzēt šo lēmumu. Tātad arī attiecībā uz sekām, ar, ar uh, kurām saskar šīs personas. Es domāju, ka mums ir jācenšas uh, izdarīt secinājums un jāīsteno pavisam konkrēts rekomendācijas, um, proti jāatbalsta nacionālās procedūras, lai uh, tik tiešām tiktu uh, lai, lai tik tiešām uzņemtos atbildību un jums ir jāuzņem sava iniciatīvas un koordinācijas uh, loma šīm te iniciatīvām, kuras īsteno dalībvalstis. Lai mēs varētu um, cerēt uz atbalstu nākamajās Eiroparlamenta vēlēšanās. Paldies! Sí, <clears throat> gracias, señor presidente. <clears throat> Ante todo quería agradecer a Jiménez Conde. Paldies! Gribēju pateikties komisārs kundzei par prezentāciju. Gribēju izmantot iespēju, lai uzdotu viņai dažus jautājumus un gribu jūs arī sveikt un uzslavēt par to, ko esat panākusi darbojoties savā amatā. Likumdošana par upuriem balstās uz priekšlikumu aizsargāt cilvēks no noziegumiem. Es jums teikšu, ka ar mani sazinās ļoti daudz pilsoņi, daudzas nevalstiskas organizācijas, un viņi ir patiešām gandarīti, ka kāds iestājas par viņu tiesībām. Ja, piemēram, jūs kļūstat par noziegumu upuru citā valstī, šis priekšlikums jums ir ļoti vērtīgs, tas ir noderīgs. Uh, Mums ir jāatgūst pilsoņu uzticība, jo tiesiskums nevienmēr ir uzskatāms par pašsaprotamu. Jūs spēlējāt ļoti svarīgu lomu. Veicot uzraudzību, jums vajadzēja pārbaudīt, vai dalība valsts ir izpildījuši savus pienākumus, lai pieņemtie likumi nekļūtu par makulatūru, lai tas būtu patiesi instruments, kas ir nepieciešams pilsoņiem. Gribēju arī uzslavēt visus jūsu centienus, ko jūs ieguldījāt, lai panāpētos par sieviešu pieņemšanu augstos amatos. Es pati strādāju sieviešu tiesību komitejā un esmu gandarīta, ka šis, šis iniciatīvas priekšlikums patiešām vainagojās ar panākumiem. Mums noteikti vajadzētu pieprasīt uh, lai pilsoņi tiktu labāk integrēti Eiropas Savienībā un jāsaprot, kādu vēstījumu mēs paužam pilsoņiem, lai tas, ko mēs darām un sakām, nepaiet viņiem grausīm. Ir vairāk priekšlikumi, piemēram, pilsoņu iniciatīva. Tas ir ļoti veiksmīgs likums, bet kā pastāstīt par to pilsoņiem, jo daudzi par šāda likuma īst eksistenci joprojām nav informēti. Paldies! Nākamā runātāja Zipels kundze. Paldies! Es gribēju jau pašā sākumā pateikt, ka mūsu darba kārtība vienmēr ir tik pilna ar dažādiem tematiem, kas ir tik daudzšķautņaini, ka mums vienmēr ir ļoti grūti ievērot atvēlto laiku. Es zinu, ka mūsu darba kalendāri ir burtiski pārpildīti, bet varbūt mums vajadzēja diskusijām ar komisāru skundzi atvēlēt pilnīgi visu pēcpusdienu, lai varētu organizēt tādas pamatīgas debates. Komentējot Redingas kundzes teikto, Eiropas līgumos Māstrihtas, Āmsterdamas, eh, Nīcas līgumos un līdz pat Lisabonas līgumam esam runājuši par kopīgām vērtībām pēc Lisabonas līguma pamatiesību hārta ir kļūst par neatņemumu līgumu sastāvdaļu. Nu, tagad varētu domāt, viss ir vienkārši lieliski, bet man īstenībā ir redzējis pilnīgi pretējs iespējas. Daudzi aizbildinās ar to, ka ir krīze, uz politiķiem tiek izdarīts spiediens, un tagad pamatiesības nav prioritāte. Tas ir vienkārši ļoti bažas raisošs fakts, piemēram, par likumdošanu vērsties tiesā un tiesībām izvēlēties tiesnes. Šeit netiek ņemta vērā konfidencialitāte tālāk, eh, runājot par eh, to, ja cilvēks tiek turēts aizdomās par terorismu, bieži vien tiek domāts, ka ir nepieciešams eh, ievies dažādas atkāpes, bet jāsaka, ka ne visi aizdomās turētie patiešām ir teroristi. Uh, Un ja mēs šim cilvēkam pateiksim, tu nevari izmantot advokātu pakalpojumus, tavs tiesības netiks ievērots, nu, Eiropas Savienībā tas ir vienkārši nepieņēmami. Ja mēs runājam par Eiropas prokuroru, arī par šo jautājumu esmu noraizējusies mēs zinām, ka šis prokurors būs atbildīgs par ļoti ierobežotu mm, jautājumu loku un Mēs saprotam, ka apsūdzētajiem netiks pievērst pietiekam daudz uzmanības vienādā mērā. Es varu nosaukt vēl kādu piemēru. Man šķiet, krīze tiek izmantota, lai ierobežotu cilvēku tiesības. Matjē kundze jau runāja par uh, tulkiem, ka Beļģijā neatradās naudu, lai šos cilvēkus apmaksātu. Nu, tas ir vienkārši tā ir kliedzoša netaisnība, vienalga, vai tas notiek Nīderlandē, Vācijā vai Beļģijā. Nu, tas nav normāls attaisnojums, ka nav tulka. Mēs te e, izdodam miljoniem eiro par e, šķidrumu regulu dalību valstīs, par e, PDR, par skeneriem lidostās, un tad tūkam nevar atrast naudu. Un Eiropas Savienībā visu laiku tiek runāts par to, ka budžetā ir jāsamazina līdzekļi, bet ka vienam tūkam nevar atrast uh, naudu, lai viņam samaksātu honorāru, nu tas ir vienkārši neiedomājami. Un visu beidzot, uh, runājot par datu aizsardzības regulu Lieli koncerni veic lobiju darbu, un mūsu nabaga mazie vidējie uzņēmumi ir galvenie cietēji un tie paši lielie koncerni, kas aizstāv savas intereses, ir ļoti neatkāpīgi. Viņi bieži vien eh, iztērē daudz naudas un enerģijas, lai tas, par ko mēs te lēmjam, gal galā uz viņiem neatiektos. Tādēļ mums vajadzētu pievērsties pamatiesībām, jo tiesiska valsts, kurā netiek ievērotas cilvēktiesības, katrā ziņā ir eh, šāda valsts apdraudēta, ka tā kādu brīdi vairs nevarētu būt arī demokrātiska valsts. Paldies, tā ir Varisa kungs. Priekšsēdētāji, priekšsēdētājs eh, kundze, komisārs kundze. Es gribēju piemetināt šo to kolēģi teiktajam par pamatiesībām. Priekšsēdētājs arī runāja par to, ko tad šeit īsti dara Eiropas Savienība. Eiropas Savienība ir ļoti, ļoti ambicioza attiecībā pret kandidātu valstīm, tiek pieprasīta Kopenhāgenes kritērija ievērošana. Uh, Bet tad, kad valsts iestājas Eiropas Savienībā, tad eh, visiem pēkšņi par Kopenhāgenes kritērijiem ir nospļauties. Vajadzētu padomāt par tādu labāku uh, novērtējumu sistēmu. Jā, bet mēs zinām, ka tas ir tālu no patiesības. Gribēju pavaicāt, vai jūs par to esat domājis, vai ir kādi priekšlikumi? uzlabot uh, likumdošanu dalību valstīs, pārbaudīt, vai tā ir saskaņā ar cilvēktiesību problemātiku. Domāju, ka pašreiz uh, dalību valsts nedara pietiekam daudz šajā jomā. Un gribu teikt, ka mēs neievērojam uh, šajā salīdzinošajā tabulā uh, teikto, nu, tā ir tāda kā tabula, mēs tur ievelkam ķeksīšus, ko ir izdarījuši jaunās dalību valsts, kas tām vēl ir jāpaveic, bet tas nav saskaņā ar tiesisko sistēmu. Jā, es tagad runāju visai abstrakti. Ir tiesiskās reformas, uh, kas citreiz noved pie tā, ka, piemēram, atsevišķas reformas uh, nelabvēlīgi neietekmē cilvēku tiesības, bet vairākas pieņemtas reformas to kopsumma beigās noved pie tā, ka ir grūti ievērot, ievērot visas demokrātiskās vērtības, kas ir minētas LESD līguma otrajā pantā. Runājot par tabulu. Tabulā mēs nekad nevarēsim atspoguļot pilnīgi visu. Ja kādā dalību valstī pilnīgi tradicionāli ir vērojams uh, cilvēktiesību, vērojam cilvēktiesību pārkāpumu, ko tad darīt? Nu, ko jūs domātu, ja Eiropas Savienība izveidotu ko līdzīgu Eiropas padomes mehānismam? Tur ir Venēcijas komisija. Tur piedalās eksperti, kas daudz kvalitatīvāk var izvērtēt lietas būtību, tas viss notiek lietišķā gaisotnē, un tie varētu būt tādi kā Kopenhāgenes kriteriji cilvēktiesību jomā, un mēs varētu labāk pārbaudīt, vai dalību valsts tos ievēro. Mums ir jādomā par to, kādi ir gadījumi, kad uh, reformas var novest pie problēmām. Mums ir jāsaprot, vai mums eh, šīs vērtības ir kopējas vai nē. Mums ir jāapzinās, eh, kā pamatiesības tiek aplūkotas katrā atsevišķā valstī, bet ar tabulas palīdzību vien mēs to nepanāksim fazer aquilo que os cidadãos nos pedem, que é garantir que a União é uma União de. Un ieviešot šīs tabulas, mēs ļoti ātri sapratīsim, ka uh, mēs neesam daudz ko panākuši, un pilsoņi no mums taču sagaida pamat tiesību ievērošanu un aizstāvišanu. Paldies, papadupulu, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Man ir jāatvainojas, es diemžēl nevarēju noklausīties visu Redingas kundzes teikto, un es varu pilnībā piekrist Eh, viņas teiktajam par eh, pilsoņu tiesībām un arī par Eiropas pilsonību, kur ir paredzēts budžets viens miljons, eh, un tagad tiek runāts par to, vai vienu miljonu var paaugstināt uz diviem miljoniem. Uh, Bet vai patiešām ar to ir gana, lai īstenot visus pasākumus, kas ir nepieciešami, lai eh, sasniegtu nospraustos mērķus eh, Eiropas pilsoņu gadā, proti informācijas sniegšanu par Eiropas savienības pilsonību, cilvēku iesaistīšana demokrātijas procesos, Es e, tātad gribēju pavaicāt par šo budžetu un otram kārtam runājot par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Vēlējos pavaicāt, kā pilsoņi to ir uztvēruši, cik daudz iniciatīvas jau ir uzsākts. Varbūt jūs varētu kaut ko vairāk pateikt. Trešais jautājums par cilvēktiesībām. Es ļoti daudz uh, jau dzirdēju no kolēģu mutēm, bet mēs te daudz runājam un daram ļoti maz. Es esmu pilsone no Kīpras un es uzskatu, ka brīvas pārvietošanās iespējas ir viena no svarīgākajām pamatiesībām, bet pašas Eiropas Savienības dalībvalsts pārkāpja šo brīvību. Uh, Eh, arī mana eh, dzimtene. Es esmu pateicīga, ka Agilara kungs tik skaisti eh, to ilustrē. Viņš teica, ka Eiropas Savienība ir ļoti stingra pret kandidātu valstīm, bet tai jābūt tikpat stingrai arī pret dalību valstīm. Es vēlētos runāt skaidru valodu. Mums ir nepieciešama dažāda, dažādu faktoru un parametru sistēmu, lai varētu izvērtēt eh, cilvēku tiesību stāvokli dalību valstīs. Tas attieksies gan uz dalību valstīm, gan kandidātu valstīm. Katram komisāram vajadzētu sagatavot tādu kā gada pārskatu, ko viņš ir padarījis gada laikā, kādas iniciatīvas viņš ir piedāvājis, kādas iniciatīvas ir tikušas īstenotas. Un tad jau gada beigās mēs varētu iepazīties ar šo ziņojumu. Uh, Un uh, vienā no mūsu sanāksmēm to pārunāt. Protams, nevajag to visu darīt pēdējā brīdī, neilgi pirms Ziemassvētkiem. Ja zālē būtu vairāk deputātu, tad dialogs noteikti izdotos konstruktīvāks. Ziņojumam vajadzētu būt rakstiskā uh, formā, un mums vajadzētu ar to iepazīties vismaz desmit dienas pirms sanāksmes. Tūliņ beigšu savu uzstāšanos. Eiropas Savienībai uz starptautiskās skatuves ir jāuzstājas vienoti arī tad, kad tā uh, uzstājas ANO, Eiropas padomēm vēl kur citur. Mums ir labāk jākoordinē, ko mēs darām. Paldies, es ceru, komisārs Kunze ir uzmanīgi pierakstījis visus jautājumus un domāju, ka jūs ļoti labi varēsiet atspo, visu apkopot, kā tas parasti ir bijis. Priekšsēdētāj kungs, nu darīšu visu, kas ir mūsu spēkos, piecās minūtēs atbildēt uz šiem jautājumiem. Jūs jautājums kāra tik lielu uh, tematisko spektru, ka būs grūti uz visu atbildēt. Nu, man galva burtiski kūp, tad, kad esmu beigusi savu darba dienu, man ir jāpieskars tik daudziem dažādiem jautājumiem. Priekšsēdētāj kungs vienīgais, eh, ko es varu darīt, ir izvēlēties vienu jautājumu, piemēram, par uh, kriminālajām tiesībām vai civiltiesībām, bet šeit ir pamatīsības, datu aizsardzība, un šis saraksts ir būtiski neizsmeļams, un ir grūti katram jautājumam pieskarties pilnīgi dz pietiekami dziļi. Vairāki uzdeva jautājumu par tiesisko palīdzību. Tad, kad Es uh, izstrādāju direktīvas priekšlikumu par pieeju advokātam. Es izņēmu no šī aptvēruma juridisko paliedzību. Ja es šo definīciju būtu iekļāvusi priekšlikumā, tad uh, tas nekad neieraudzītu dienas gaismu. Man nācās piešķir, pieņemt politisku lēmumu. Procedurālo tiesību gadījumā mēs esam panākuši ļoti daudz. Ceru, ka e, arī likumdošana par piekļuvu advokātām e, būs pieņemta pēc iespējas ātrāk un 2013. gada otrajā semestrī es e, esmu gatava izstrādāt priekšlikumu par nevainības prezumciju varīgajām personām un juridisko palīdzību. Ja Eiropas parlamentā kāds uzskata, ka juridiskā palīdzība dalību valstīs ir apmaksājama no Eiropas budžeta, tad šis cilvēks, cilvēks smagi alojās. Es domāju, ka man šeit nav jāstāsta, kādas ir budžeta diskusijas tieši šajā brīdī. Mēs varam uh, apmācīt cilvēks, kas strādā tieslietu sistēmā, bet maksāt par juridisko palīdzību, nu to Eiropas Savienība nevar. Tādas iespējas mums nav. Nu, protams, es ar lielu prieku gribētu, lai situācija būtu pretēji, bet, nu, diemžēl, tas ir jādara dalību valstu līmenī, un esmu patiešām sarūktināta, ka uh, um, pat nav iespējams nodrošināt tulku pakalpojums. Nu, šeit jau mēs nemaz nerunājam par tādām milzīgām summām. Esmu dzirdējis, ka ir bijuši vairāki pārpratumi, un mums vajadzētu no tiem nākotnē noteikti izvairīties. Nu jā, bet, protams, ir ļoti nepatīkam, ka kaut kas tāds notiek. Vairāk kolēģi uzdeva jautājumu par par Eiropas prokuroru. Uzklausīšanā es skaidru un gaiši pateicu, ka es nobruģēšu ceļu, kas vedīs pie Eiropas prokurora amata izveides, un tad, kad beigsies mans pilnvaru laiks, tad šis priekšlikums jau būs gatavs, bet mēs jau esam to darījuši. Mēs sākām meklēt eh, kopīgas definīcijas, ko tad nozīmē noziegums, krimināls noziegums eh, pret Eiropas Savienības finansiālajām interesēm. Visi kolēģi, kas eh, kopīgi ar mani strādā pie šī dokumenta, dara savu darbu ļoti atbildīgi. Mums ir arī jāstrādā pie Eiro, Just reformas un. Uh, Protams, mēs arī turpinām darbu pie Eiropas prokurora amata. Un arī priekšsēdētāja kungs pauda vēlmi, lai progress tiktu sasniegts pēc iespējas ātrāk. Esmu apņēmusies pievērš eh, daudz uzmanības eh, tiem noziegumiem, kas skara Eiropas Savienības finanšu intereses. Esam spēruši tikai pirmo soli, nu jūs nevarat eh, laivā iekraut pārāk daudz bagāžu, jo ja tas tā notiks, tā vienkārši nogrims dibenā. Mēs izstrādājam definīciju, mēs esam pieņēmuši pirmo direktīvu par kriminālu tiesībām un. Uh, citi e, likumdošanas priekšlikumi tam sekos. Tāda ir normāla lietu kārtība. Par CIP e, arī izskanēja jautājums vairākas reizes. Esmu šajā komitejā jau uzstājusies vairākas reizes, lai jūs informētu par to, ko komisija var darīt lietas labā un kas tad gal galā ir paveikts. Iepazinos ar jūsu rezolūciju un esmu arī uzrakstījis vēstuli dalību valstīm. Even not answered to the letter. And some has said. Vairākas dalību valsts neatbildēja uz manu vēstuli, cits teica, tā nav jūsu darīšana. Jā, un tām ir taisnība. Saskaņā ar līgumos teikto, mēs nevaram iejaukties šādos uh, gadījumos dalību valstu iekšējās lietās. Dalību valstīm ir jāņem vērā Eiropas cilvēktiesība harta, jo, protams, tā dalību valstīm uznāk pienākums. Un, ja tiesa pieņem spriedumu. Protams, kompetence ir Eiropas padomes ziņā un Eiropas cilvēktiesību tiesas ziņā. Mēs patiešām ļoti cieši sadarbojamies ar Eiropas padomu šajā kontekstā, un es ceru, ka kādu dienu, kā tas ir paredzēts līgumos, Eiropas Savienība būs pārņēmusi e, Eiropas e, padomes cilvēktiesību konvenciju. Savu darba daļu esam paveikuši, un lielākā daļa dalību valstu vēlas, lai mēs turpinātu iet pa šo ceļu, un viena dalība valsts katrā ziņā nospiedusi bremšu pedāli, nu jūs ļoti labi varat iedomāties, kur tā ir. Dāfa kungs uzdeva jautājumu, kā tad par izņēmumiem, par eh, izņēmumu, kas attiecas uz apvienoto karalisti. Apvienotā karaliste optautu principu var izmantot, tāpat kā citas, starp citu. Protams, Eiropas eh, apvienotā karaliste nepiedalīsies eh, piekļuvē advokātam, arī mantojumtiesībās un. Uh, Nu, ļoti žēl, no tā cietīs pilsoņi, bet tā ir viņu izvēle. Un to uh, lēmumu pieņēma Britu valdība. Tā nu tas ir. Līgumā paredzēts optautu, viņi to var darīt, ja vēlas. Vispārīgais optaut, ko, par kuru paziņoja Lielbritānija, nozīmētu. To ka viņiem vairs nevajadzēs ievērot 130 dažādas likumus un normas. Un tad viņiem atkal vajadzēs uh, vest sarunas par katru atsevišķu priekšlikumu. Es jau sazinājos ar Lielbritānijas uh, uh, tieslietu ministru, viņš teica, nu, tad šīs darbiņš būs jāpaveic nākamajai valdībai. Nu, vismaz, ja viņi gribēs panākt kaut kādu kārtību tieslietu un iekšlietu jomā. Bet domāju, ka mums nevajadzētu te izdarīt kaut kādas spekulācijas, jāpagaida, laiks rādīs, kas tad tur notiks tālāk. Līgumu reformas. Varu pilnīgi piekrist Dafa kungam, ka būtu patiešām ļoti labi, ja mēs ko tādu varētu pieprasīt ātrāk. Es domāju, ka mums par to ir uh, jādiskutē arī 2014. gadā kampaņas laikā, un tad, kad jaunā komisija sāks darboties 2014. gada beigās, tad uh, konvencija varētu apspriest 2015. gadā, bet nu ne jau tā uh, pa galvu, pa kaklu. Mēs taču vēlamies uzzināt, ko vēlas pilsoņi, kādu viņi redz savu nākotni. Es, piemēram, vēlos, lai ir tāda kā federācija. Un, kad es uh, sazinos ar pilsoņiem, es par to diskutēju. Citi varētu teikt, ka viņi nevēlas šādu federāciju, bet uh, ir jābūt diskusijām, ir jābūt viedokļu apmaiņai. Tad, kad jūs dosieties uh, iesaistīties vēlēšanu kampaņā, pilsoņi par to jau būs dzirdējuši, un jūs varēsiet pastāstīt, ko tad īsti vēlas sasniegt jūsu politiskā partija pēc tam, kad vēlēšanas jau būs notikuši. Nu, bet to var tematizēt jau kampaņas laikā. Es varu piekrist Dafa kungam ka jo ātrāk komisija izstrādās savus priekšlikumus, jo labāk tas būs mums visiem. Paldies par jūsu veikto lobiju. Varu jums pilnībā piekrist. Tālāk, vairāk pilnvaru komisijai. Have... Tas īstenībā sniedz atbildes daudziem jautājumiem, kas tika uzdoti. Kopenhāgens kriterija jums ir pilnīgi taisnība. Mūsu rīcībā ir instruments, ko varam izmantot eh, kandidātu valstīs. Mums ir instruments attiecībā uz divām valstīm, kurās joprojām notiek novērošana - Rumānijā un Bulgārijā. Bet mums nav instrumentu, ko izmantot citās dalību valstīs. Pieredzējām, ka viss nebūtu nav tik rožaini mūsu dalību valstīs tieši šī iemesla pēc šādu priekšlikumu izstrādāja, un tas tika uh, ieviests, ievietots tieslietu tabulā. Kolēģi, nu tas bija vienkārši brīnums, ka kas tāds tika pieņemts. Tagad šis parametrs ir iekļauts uh, tabulā, un 2013. gadā mēs jau varēsim izvērtēt to, cik labi darbojas tieslietu sistēmas visās dalību valstīs, ne tikai dažās. Uh, ņemot vērā apkopotos rādītājus. Ļoti cieši sadarbojamies ar Eiropas padomi, izstrādājot šādus rādītājus. Ja jūs vēlaties priekšsēdētāji, kungs, es kādu dienu varētu ierasties un pastāstīt jums par to detalizētāk. Bet mēs jau esam kaut ko panākuši bet esmu ārkārtīgi sarūktināta redzot, cik maz instrumenti ir manā rīcībā, lai īstenot Kopenhāgens kritērijus. Īstenībā mums jau tuvākā nākotnē nāktos grozīt šo priekšlikumu. Tad, kad vedīsim sarunas par grozījumiem līgumos, par reformām līgumos. par kibernoziegumiem. Tas ir uh, atrunāts mūsu digitālajā darba kārtībā. Malstrēms kundze un Barniekungs uh, strādā pie šī dokumenta ar pilniem apgriezieniem un Kirkop kungs varētu atcerēties, already a conference about uh, cybercrime and at that ka iepriekšējā komisijā es jau uh, organizēju konferenci par kibernoziegumiem, un tad man teica, nu, atkāpieties, uh, tas ir jautājums, ko dalība valsts risinās pašas pēc vairākiem gadiem mēs atkal esam pie tā atgriezušies, bet dalība valsts atsevišķi vien nevar šo problēmu iznīdēt. Mēs tikai kopīgiem spēkiem varam pret to cīnīties. Jārakas kundze runāja par rasu direktīvu. Uh, will, uh, Jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Un mēs vēlamies, lai direktīva tiktu īstenota. Tas ir ļoti cieši saistīts arī ar Romu integrāciju. Ņemot vērā mm, dalību valstu Romiem veltītos rīcības plānus, esam iepazinušies ar ļoti daudziem eh, rakstītiem dokumentiem, bet īstenībā nemaz tik daudz, kas nenotiek. Kas ir jādara? Ir nepieciešams divas lietas. Pirmām kārtām ir jābūt Romu kontaktpunktiem un ir jāizveido to tīkls. Katrā valstī ir jābūt šādam punktam, un tad dalībvalsts varēs tikties un apmainīties ar informāciju. Mēs vēlamies, lai dalību valsts uh, uzmanīgi iepazīstas ar akūtākajām problēmām, lai projekti, kas būs veltīti izglītībai, veselībai, darba vietām un e, mājokļiem, būtu atrisināti. Ir jāizdara arī spiediens, un es negribēju par to runāt sākumā, bet tagad es sapratu, ka tas ir jādara. Nākamā gada padomes eh, ieteikumi būs izdoti, un tie neaizstās protams, eh, notikumu analīzi eh, īstajā brīdī. Būs arī ziņojums par uh, ietvaru lēmuma īstenošanu un par rasu vienlīdzības direktīvu. Tie būs tie likumdošanas instrumenti, kas varēs mums palīdzēt uh, darboties, ja nepieciešams. the victims. Um, it is this. Par upuriem. Ir uh, šāda veida noteikumi mūsu tieslietu sistēmā, kas uh, noved pie lielākas uzticēšanās no pilsoņu puses, bet mēs saskaramies arī ar problēmu, proti pilsoņi nav informēti par savām tiesībām. Tāpēc arī mums ir šis Eiropas pilsoņu gads. 70% pilsoņu, kurus aptaujājām, eh, viņi jūtas kā eh, eiropieši, bet viņi nezina, kādas ir viņu tiesības. Tātad ar to vien nepietiek, lai radītu jaunas tiesības. Tātad nepietiek ar to, ka mēs nākam klējā jauniem priekšlikumiem. Mums ir jāinformē pilsoņi par to, kādas ir viņu tiesības. Tātad te vēl ļoti daudz darba mums priekšā. Pilsoņu iniciatīva ir Šefčoviča kunga rokās. Šis dosie arī virzās uz priekšu, bet uh, svarīgi būtu tad, kad uh, jūs tiksieties ar Šefčoviča kungu, uh, būtu uzdot jautājumu, kāds tad ir tie šķēršļi, ar kuriem saskars pilsoņu iniciatīvas ietveros. Fight. And Now we have the um, project on the table. Tagad, attiecīgi, mums ir sagatavots projekts, un es zinu, cik nozīmīgi ir tas, lai parlaments turpinātu strādāt pie šiem jautājumiem. Ja um, nebūtu spēcīga atbalsta no visām politiskajām um, grupām, uh, kas tik tiešām mums palīdzēja pavirzīt šo jautājumu priekš, tāpēc es vēlētos pateikties visiem. Padomē, jo projām ir zināmas grūtības, bet varbūt tas nav tik sarežģīti, kā, teiksim, pirms pāris mēnešiem. Padomē spēku samērs ir apmēram e, viena trešdaļa e, par, viena trešdaļa pret un viena trešdaļa īsti nevar izšķirties. Tāpēc e, būtu jāizvērš lobijas e, pie padomas eh, locekļiem, jo iespējams, ka daudzi nav pietiekami labi iepazinušies ar dokumentu tekstu. Es domāju, ka bieži vien cilvēki runā par ideoloģiem un patiesībā nav iepazinušies ar dokumentu priekšlikumu. Tas noteikti palīdzētu, ja politiķi pienācīgi izlasītu dokumentus. Starp citu, pēdējā padomē Es teicu, ka ir jāiepazīstas ar kvotu dokumentu un tad attiecīgi jāiepazīstas ar līgumu un pamatiesību hartu, jo tas noteikti arī palīdzētu, lai pavirzītu uz priekšu šo jautājumu par, hartā, par uh, kvotām. Jautājums par to, vai uz uh, pamatiesībām tiek izdarīts spiediens krīzes dēļ. Es varu teikt ļoti Uz ļoti daudz ko tiek izdarīts spiediens. Sociālā drošība arī ir pamatiesības, un uz to šobrīd tiek izdarīts spiediens. Ja mēs domājam par bērnu tiesībām, arī tās ir pamatiesības, un uz tām tiek izdarīts spiediens. Jāsaka, ka zinām spiedienu izjūt visas dalībās, visu dalībvalstu budžeti. Tāpēc arī teikšu pavisam atklāti, ka juridiskā palīdzība nebūs nemaz tik vienkāršs uzdevums. Mums būs jācīnās padomē tieši tāpēc, ka um, dalībās saskars ar grūtībām un dalībās budžets izjūtas piedienu. Mēs zinām, ka vēl zinām laiku. Mums būs jāstrādā ar samazinātiem līdzekļiem un mums būs jācenšas tos izmantot tiem projektiem, kas ir ļoti nepieciešami, bet mēs vēlamies turpināt šos projektus. Mēs turpināsim strādāt pie datu aizsardzības jautājumu, ja būs lobijs. Es redzu, ka Albrecht kungs ir šeit. Pajautājiet viņam par lobiju. Es e, redzu arī Tūcas kungu. Pajautājiet viņam par lobiju. Un daudzi noteikti zina, ka šis lobijs sākās pirms dokumentu priekšlikums bija uz galda. un bija e, centieni arī destabilizēt manu darbu, par spītam, ka dokumentu priekšlikums jau bija uz galda. Tagad ir regula un direktīva. Un es uzsvaru uz to, ka runa ir par pakotni, un arī jūs, referendu, uzsver to, ka e, runa ir par pakotni, un mēs nevaram izjaukt e, šo pakotni. Uh, Tā ir pakotne, tā arī turpmāk būs pakotne. Un tas, ko saka viena vai cita prezidentūra, nav tas, ko mēs darīsim. Un punkts. Īrijas prezidentūra ir izvirzījusi datu aizsardzības jautājumu kā vienu no galvenajām prioritātēm. Un mēs arī strādāsim pie šī jautājuma. Pat, ja to paveikt nav viegli. The year of the citizen has only. Eiropas pilsoņu gadam ir paredzēts tikai viens miljons. Jā, es priecātos, ja būtu vairāk līdzekļu. Bet mēs to īstenosim arī tad, ja papildus līdzekļi neradīsies. Mēs esam uzsākuši darboties visās jomās, strādājot arī ar attiecīgo reģionu deputātiem Es varu teikt, ka cilvēki ļoti priecājas par to, ka kāds beidzot ierodas pie viņiem un saka, un ieklausās tajā, ko viņi, kas viņiem ir sakāms. Mums bija eh, pirmās trīs lielās tikšanās ar eh, attiecīgajām pašvaldībām, un ko es no tā secināju? Vispirms cilvēki nav agresīvi, bet viņi ir pateicīgi. Viņi ir pateicīgi par to, ka politiķi ierodas, lai uzklausītu viņus. Otrakārt, ir ļoti daudz prasību par vairāk Eiropas. Un es saku, jā, mēs varētu to darīt, bet tas nav līgumos, un viņi saka, tad mainiet līgumus. Pilsoņiem tas izklausās pavisam vienkārši. Atrisiniet problēmu, bet viņi nezin, cik sarežģīti ir pieņemt Eiropas līmeņa likumdošanu. Viņi nezin, cik sarežģīti ir pieņemt jaunu līgumu, bet viņu prasības, bet mums ir ļoti augstas, un tas mums noteikti ir jāpārunā. Jo tas noteikti izskanēs arī priekšvēlēšanu kampaņā. Un mums ir jāzina, kādas ir pilsoņu prasības un kā mēs reaģēsim uz šīm prasībām turpmāko gadu laikā, tātad Eiropas pilsoņu gadu laikā un attiecīgi vēlāk politiskās partijas, ka tās izvērsīs priekšvēlēšanu kampaņas. Par brīvu pārvietošanos vēlos eh, informēt jūs. Tad, kad es analizēju direktīvu par brīvu pārvietošanos, jo te bija zināmas grūtības ar Franciju, kā jūs atceraties eh, Romu jautājumu, es pamanīju, ka 16 dalību valstis nav pienācīgi īstenojušas direktīvu par brīvu pārvietošanos, uh, Desmit no tām šobrīd ir novērsušas šo kļūdu un sešas ir iesūdzētas tiesā. Paldies, eh, Redings kundzei, šīs bija nopietnas diskusijas, eh, nu jau gandrīz divu stundu garumā. Mēs eh, cenšamies rīkoties fleksibli, daram visu iespējamo, lai dotu vārdu pēc iespējas vairāk runātājiem. Un mēs pateicamies Redings kundzei par to, ka viņa ieradusies uz mūsu sanāksmu un palikusi līdz pat pēdējiem brīdim šajās diskusijās, uzmanīgi uzklausījusi katru komentāru un jautājumu, un parādīs arī to, ka ir gatava arī turpmāk sadarboties. Mēs ar prieku sadarbosimies ar jums arī turpmāk, jo īpaši es kā referents šim vidusposmu pārskatam Stokholmas programmai. Uh, Un, ja drīkst, mēs novēlam jums priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!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 Ņemot vērā to, ka šī ir pēdējā darba diena daudziem no mums, varbūt ne visiem, šī ir pēdējā Liba komitejas sanāksme pirms Ziemassvētku brīvdienām, un mēs pateicamies Prības kungam par to, ka viņš ieradzies uz mūsu sanāksmi. Viņš uh, mūs informēs par otrā kopīgā teroristu finansēšanas izsakošanas programmas nolīguma pārskatīšanu. Šis dokuments nu pat ir publicēts un izdalīts visiem deputātiem. Tātad uzklausīsim Prībskungu turpmākās desmit minūtes. Un es vēlējos arī atgādināt, ka 14. punkts, kas attiecas uz uh, grozījumu izdarīšanu padomas regulāri, ko izveido to trešo valstu sarakstu, kur pilsoņiem šārsojot dalībvalstu ārējās robežas ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kur pilsoņiem šīs prasības neatiec. Referents ir Dievs Demers kungs. Šī jautājuma izskatīšanu mēs esam atlikuši uz vēlāku laiku, jo Demers kungs nevarēja ierasties uz šās dienas sanāksmes. Līdz ar to mēs pievēršamies nākamajam punktam pēc tam, tātad nākamajam punktam, kas ir 18. Un ja mums izdosies laicīgi izskatīt šos jautājumus, varbūt, ka mēs pabeigsim sēdi sanāksmi pirms paredzētā laika. Tātad, Prībskungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, un labdien visiem! Es vēlētos jūs iepazīstināt ar otro, eh, nu, kopīgo teroristu finansēšanas izsakošanas programmas nolīgumu pārskatīšanu. Nolīgumu, kas noslēgts nu, starp Eiropas Savienību un ASV. Kā jūs zinat, pirmā pārs pārskatīšana bija pagājušajā gadā, un balstoties uz divām sanāksmēm, kāds ir notikušas, eh, eh, šoreiz sanāksme notika Hāgā un otrā sanāksme bija 30. un 31. oktobrī Vašingtonā. Um, starp citu, mēs piedzīvojām arī viesuļvētru Sendī. Un šobrīd šis ziņojums ir pabeigts. Tas viss ir ļoti intensīvi dialogu rezultāts. Dialogu starp um, ASV varas iestāžu pārstāvjiem un Eiropas pārstāvjiem, un mēs novērtējām to, ka amerikāņu puse bija ļoti labi sagatavojusies, un tas mums ļāva diskutēt par visiem tiem jautājumiem, par kuriem mēs vēlējāmies izvērst diskusijas. Kā jūs iespējams esat redzējuši šajā ziņojumā, šai programmai ir skaidri pievienotā vērtība cīnoties pret terorismu, un ANO arī izmanto um, šo programmu uh, saskaņā ar savstarpības um, principu. Mēs esam īpaši uzsvaru likuši uz šo principu. Jo īpaši ir jāpiemēna atsevišķs gadījums, kurā bija iesaistīts Norvēģijas iestādes, proti um, izdevās izsakot, uh, kādā veidā Breiviks bija apkopojis līdzekļus, lai sagatavotu savu uzbrukumu. Un vēl uh, bija viens konkrēts gadījums, proti viena dalībvalsts uh, varēja arestēt personu, kurai bija līdzīgi teroristiski mērķi. Šī programma ir lab, tiek labi uzraucīta un aizsargāt, ņemot vērā um, rekomendācijas saskaņā ar ziņojumu kas tika publiskots 2011. gada martā, un tādējādi ir iespējams uzlabot nolīgumu piemērošanu, ievērojumu uzlabojumu attiec uz pār, datu pārbaudīšanu un pārskatīšanu. Tas pat iet pāri tam, tiem principiem, kas paredzēti nolīgumā. Kas attiec uz datiem, kas ir vecāki par deviņiem eh, gadiem, tad te ir, tas ir jautājums, par kuru, eh, kas ir pienācīgi jāuzrauga, jo ir zināms grūtības un trūkumi, eh, kurus pamanījusi ASV puse. Un mums noteikti būs iespēja par to runāt tad, kad mēs sagatavosim kopīgo izvērtēšanas ziņojumu 2013. gada vidū kā tas ir paredzēts nolīguma ietvaros. Um, runājot nedaudz detalizētāk, jūs redzēsiet noteikti ziņojumā, sākot ar ceturto lapusi. Te ir dati, kas mums ir pieejami tīri eh, statistiski. Statistiski mēs saprotam, kādas dimensijas, kas ir saistīts ar datu izman, izmantošanu. Noteikti uh, ir palielinājies uh, meklējuma pieprasījuma skaits. Un te mēs saskarāmies ar zināmām grūtībām. Tātad pirms eh, spēkā stāšanās nebija vienošanās par to, kā rīkoties eh, šajos gadījumos. Mēs arī padziļinātāk eh, paraudzījāmies uz tā dēvētā 4. panta direktīvas darba, 4. panta mehānismu darbību. Un kā jūs jau pamanīsiet ziņojumā, šajā jomā ir ievērojami uzlabojumi. Vispirms pateicoties tam, ka Eiropol sākotnējā um, nolīguma posmā iebildu par, pret uh, zināmiem pasākumiem, bet bet bija jāpraugās arī uz iespējām, kā uh, ASV pieprasījumi varētu būt detalizētāki. Runa, protams, ir par konfidenciāliem un slepeniem pieprasījumiem. Visi uh, pārskata eh, sagatavošanas komandas dalībnieki ir piefiksējuši ievērojumu progresu. To jūs pamanīsiet arī ieteikumos, un mūsu ieteikums ir turpināt ar šādiem augstiem pārbaudīšanas standartiem. Tās ir labas ziņas. Uh, Kas attiecas uz pāraugiem, ja uzraugiem, tad te bija paredzēts pilnīgi jauns mehānisms, lai būtu pārstāvji arī no publiski iestāžu puses ārpus ASV. Mm. Jūs kolēģi noteikti teiks, ka viņi eh, To bija pamanījis jau pirms pāris gadiem, un ļoti labi, ka otrajā pārskatā šis mehānisms ir uzlabots. Vēlos uzsvērt arī, ka šobrīd ir diezgan gluda papildināmība starp eh, kompānijas, eh, komisijas uzraugiem un pārējiem uzraugiem, kas ļoti daudz tātad Ļoti daudziem šobrīd ir lielisks kompetences un viņi var uzlabot šo procesu. Tālāk, kas attiec uz datu drošību un datu aizsardzību un tiesībām, kas ir saistīts ar um, tiesībām piekļūt datiem, mūs pārsteidz tas, ka ir ļoti maz prasību no pilsoņu puses ASV un ārpus ASV, lai piekļūtu šiem datiem bet vēlreiz tika norādīts uz e, šo uzziņu līniju, kas ir tāpat uzziņu līnija, kas ir pieejama arī uzņēmumiem. Piemēram, ja kāda interesē sankcijas, kas ir ieviestas attiecībā uz Irānu un ir izman iespēja izmantot FTP datus, ir izveidot attiecīgi mehānismi, bet šī, šis mehānisms īpaši netiek izmantots tālāk. 12. lapusē ziņojumā jūs manīsiet, ko ļoti svarīgu, manuprāt, proti noteikumu līgumā, kas attiec uz savstarpību. Cik lielā mērā Eiropas Savienība var izmantot TFTP datus tā esam pamanījuši, ka notikuma attīstās un ir eh, zināmas grūtības apkopot datus, jo eh, saskaņā ar līgumu eh, šie dati ir jānovirz vai nu caur Eiropol vai jāpievieno kā pielikums statistikas datiem, vai arī tie tiek tieši nosūtīti no dalībvalstu iestādēm un šīs iestādes attiecīgi var būt vai nu policijas iestādes vai izlūkdienesti, un mēs esam iekļāvuši arī datus, skaitļus, jūs noteikti varēsiet ar tiem iepazīties bet iespējams, ka dalībvalsts vēl nav pietiekami gatavs sniegt ļoti precīzi informāciju. Jūs pamanīsiet noteikti rekomendācijas, kādas mēs esam sagatavojuši šajā jautājumā. Es vēlētos pievērsties vēl vienam datu aizsardzības jautājumam, kuram pārskrēja pāri pirms brīža, proti datu dzēšana. Jūs noteikti zināt, ka saskaņā ar nolīgumu šā gada jūlijā visi e, dati, kas vecāki par pieciem gadiem bija jādzēš, un tas ir ticis darīts, bet eh, mēs ļoti detalizēti tikām informēti no ASV varas iestāžu puses, ka tehnisku iemeslu dēļ eh, šos datus nav iespējams dzēst katru dienu, līdz ar to eh, tas tiek darīts noteiktā laikā, noteiktās dienās. Un mēs pamanījām, ka tas, kā dati tiek dzēsti, nav īsti pareizi. Tas nozīmē, ka nākamā, nākamo reizi dati e, tiks dzēsti nākamā gada jūlijā, un daži no tiem būs vecāki par pieciem gadiem. Bet e, arī to mēs secinājām pēc šī pārskata ziņojuma, un tas jau atkal parāda, ka pateicoties šim ziņojumam mēs e, varam saprast, kā labāk uzlabot šo sistēmu. Tālāk 14. lapusē ziņojumā skaidri norādīts tas, cik nozīmīgs šis instruments ir ASV iestādēm, bet arī mūsu drošības iestādes to uzskata par nozīmīgu instrumentu. Mums bija diezgan padziļināts diskusijas par to, kā mēs varētu arī turpmāk uzlabot caurskatāmību šī mehānisma izmantošanā. Protams, ka no vien, vienas puses ir jānodrošina tas, ka operācijas ir slepenas, bet tomēr ir jāizteno centieni, lai atklātāk skaidrotu, kā šis mehānisms darbojas un kāda ir tā pievienotā vērtība. Un visbeidzot, 15. un 16. lapusē ir pārdoms par pārskatīšanas procedūru kā tādu. Pārskatīšana kā tāda ir izrādījusies eh, ļoti vērtīga. Un uh, tas ir uh, nepārtraukts process, tātad ne tikai šīs uh, tikšanās ik pēc dažiem mēnešiem, bet šī tehniskā uzraudzība ir bijusi nepārtraukta. Un es domāju, ka tas ir apsveicami. Varbūt la laika pa laikam nav īpaši skaidrības, kā šīs pārskatīšanas process sasaucas ar citām iniciatīvām. Komisija aicina nodrošināt to, lai e, šis mehānisms tiktu pienācīgi īstenots. Un attiecīgi 16. lapusē ir rekomendācijas. Visas rekomendācijas ir e, apkopotas dokumentu beigās. Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību pielikumiem. Pēdējā ziņojumā ir ļoti garš pielikums A, Te ir runa par 42 jautājumiem, par kuriem mēs runājām ar ASV varas iestāžu pārstāvjiem, diskutējām atbild, par atbildēm. Daži varbūt uzskatīs, ka šīs lapus no 22. līdz 34. ir svarīgāks vēl nekā pats ziņojums, bet tās tik tiešām papildina ziņojumu. Un pielikumā Trešajā pielikumā jūs varēsiet iepazīties ar statistikas datiem, kurus es pieminēju, kas ir saistīti ar Eiropolu darbību. Un šķiet, ka bija arī e, jautājumi no šīs komitejas deputātiem. par to, kāda ir piemēra TFTP izmantošanai, kā ASV izmanto šo sistēmu, un arī to informāciju jūs atradīsiet pielikumā. Tālāk, kas attiecas uz turpmāko darbību, arī tā varētu jūs interesēt. Saskaņā ar nolīguma attiecīgiem pantiem ir paredzēts eh, divas eh, sanāksmes. Mēs sagatavosim arī kopīgu ziņojumu par TFTP eh, darbību, tātad nevēlākā trīs gadus uh, pēc līguma stāšanās spēkā, un mēs sagatavosim šo kopīgo ziņojumu līdz nākamā gada augustam. Un apmēram šajā pašā laikā komisija nāks klajā ar progresa ziņojumu par ekvivalents Eiropas Savienības sistēmas uh, izveidošanu saskaņā ar 11. pantu um, un saskaņā ar padomas lēmumu, ar kur tika apstiprināta šī vienošanās, un papildus mēs esam vienojušies arī ar ASV iestāžu pārstāvjiem, ka uh, saskaņā ar 13. pantu nolīgumā. Nākamā sanāksme ir paredzēta 2014. gadā. Paldies! Paldies Prības kungam, un tagad uh, laiks diskusijām. Sāksim ar vicepriekšsēdētāju Sofiju Entvēls kundzi. Julio, Julio. Yes. Alvaro. Alvaro kungs. Danke, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank auch, Herr Priebe, dass Sie sich die Zeit. Paldies, priekšsēdētāju kungs. Es esmu pateicīgs, ka jūs esat atvēlējis laiku tam, lai ierastos pie mums komitejā un veltītu laiku tik sarežģītiem tematiem. Un jūs esat tāds godīgs komisijas ierēdnis. Un iepazīstoties ar ziņojumu, ir pāri palikuši vien daži jautājumi. Nu, īstenībā grūti šajā ziņojumā ir atrast dažādas trūkums, piemēram, datu izdzēšanas termiņi. Uh, tiek runāts eh, par katru gadu, eh, ka katru gadu dati tiek dzēsti nevis tikai ik pa pieciem gadiem, bet ja tā rūpīgāk iepazīstamies ar ziņojumu, nu es negribu te kaut ko tā ļauni interpretēt, tomēr ir daudz neatbildēt jautājumu, kas iepriekšējā ziņojumā bija definēti daudz atklātāk. Mēģināšu būt lakonisks, bet gribētu runāt par jautājumiem, kas man šķiet visakūtākie. Ceturtais pants par to, kādi dati ir pārraidāmi. Ziņojumā ir atsauce uz to, ka lielākā daļa, ne, lielākā datu daļa vispār netiek eh, pārbaudīta. Uh, ir ļoti daudz datu, kas ir ASV rīcībā, bet tiek izmantoti tikai daži no šiem dati, eh, da, dažas no datu kopām, bet mēs arī nezinām, kuri dati ir izmantoti. Un 13. pantā, jā, nu tur ir tādi labi priekšlikumi un tālāk cik daudz datu tiek izmantoti, ar cik daudziem iepazīst ASV iestādes. Nu, ziņojumā es neredzu šeit nevienu vārdu, kas man varētu to labāk paskaidrot. Tālāk 15. pāns. Ja ASV valsts kase norāda uz to, ka Eiropas pilsieņi ar viņiem pietiekam nekontaktējas, bet varbūt šie cilvēki e, tieši nekontaktējas ar valsts kasi, bet e, dodas gan pie sava datu aizsardzības uzrauga. dargestellt, dass wenn Rechte geschaffen werden, sie auch durchsetzbar sein müssen. Das ist hier wiederum schwierig. Mēs jau pagājušajā reizē teicām, ka ir jāmēģina saprast, vai ir iespējams, piemēram, apkopot datus par katru finanšu transakciju. Mēs esam um, uh, sūtījuši desmitiem vēstuļu mūsu nacionālam datu uzraugam, lai saņemtu vairāk informācijas, piemēram, arī, lai Vācijā iegūtu autovadītāju apliecību, jums tur ir jāpiedāvā ļoti daudz informācijas. Über zwei Jahre später keine entsprechenden Auskünfte darüber. Also insofern funktioniert dieses Recht anscheinend nicht oder es liegt alleine an mir. Nu, iespējams. Aleksandrs dzirdēja, ka kādam joprojām ir ieslēgts vēl mikrofons, bet tas nav šis pats. Sollte so sein, wenn ich rede. Ja es izsakos, tad taču mikrofonam jābūt ieslēgtam, saka Alvaro kungs. Nu, tas nav mans mikrofons, saka priekšsēdētājs, bet es dzirdēju, ka te ir kaut kāds troksnis, tūkiem austiņās ir troksnis. My phone, then it would go brr, brr. Nu, ja te būtu troksnis, tad mans mikrofons taisīja tādu troksni brr, brr. Yeah, yeah, hope so. Okay. Um, in case there's noise, let me know and then we'll see. Ja būs vēl troksnis, tad eh, dariet man to zinām un tad mēģināsim kaut ko darīt lietas labā. Un noslēgumā varbūt divi, trīs punkti par efektivitāti un nepieciešamību. Protams, par to ir iespējams diskutēt. Vai šeit ir jāievēro proporcionalitātes princips vai kādi citi principi, un iepazīstoties ar 24. Eh, lapusi, 20 eh, mēnešu laikā bija 57 dažādas norādes, ko izdevās iegūt eh, nozieguma risināšanā, pateicoties informācijai, kas apkopot tātad nopmēram viena norāda par dalību valsti. Uh, Kolēģiem noteikti daudz, kas ir vēl sakāms, bet gribēju arī šo to piemetināt no savas puses. Man bija prieks, ka jūs teicāt, ka augustā, kad būs uh, jaunā sistēma, ko nozīmēs datu uh, izrace Eiropas līmenī. Komisārs Kunz arī šeit runāja par daudziem interesantiem principiem. Viņi runāja par trim iespējām, par paziņošanu un. Uh, Tas bija viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, kādēļ parlaments vispār piekrita šādam priekšlikumam, šādam nolīgumam. Mēs teicām, ka ir jābūt kaut kādam garantijām. Mēs to neuztveram pārāk vienkārši, tā vieglu prātu. Ja, protams, solījumi tiek doti, tie ir arī jāievēro. Komisārs kundze teica, ka padomē nebija vairākuma un Es gribēju pateikt, ka ir divas iestādes, kas pieņem likumus, un parlaments ir viena no tām. Un ja padome visu laiku atsviež atpakaļ daudz priekšlikums, piemēram, PDR un tā tālāk, eh, nu, ja viņi visu laiku tā varētu visu atsviest atpakaļ, tad likumdošana mums vispār neizdotos te pieņemt. Mums ir arī jāpadomā, ka varbūt nolīgums šādā formā mums vairs nebūs nepieciešams. Es patiešām eh, esmu ļoti ieintriģēts, kas tad īsti notiks augustā. Bet es lūgtu, lai arī citas politiskās grupas apspriestos ar mani. Ja visas normas netiks izpildītas, mums vajadzētu konsultēties par to, eh, vai ir iespējams atlikt nolīgumu pieņemšanu. Varbūt, ka mēs paši varētu uh, piedāvāt datus ASV, tad, kad viņi to pieprasa mērtiecīgi, nevis uh, veselu kaudzi datu viņiem vienkārši automātiski nosūdīt. Tā tad ir jābūt šādai. Mm, um, norunāja parlamentu, un tā ir jāievēro. Paldies. Paldies, Alvaro kungam, Matjē kundze. Paldies, priekšsēdētāj kungs. 11. gada ziņojums un ziņojums, kāds tagad ir pieejams. Protams, ka šajā laikā ir veikts progress, jo īpaši pirmā 11. gada rekomendācija, kas ir labi piemērota, līguma piemērošanas pārskats un data aizsardzība, tas tomēr ir kas tāds, kas ir, protams, uzteicams, Saprotu, jā, Alvaro kungs, visu, ko jūs sacījāt, bet ir arī tomēr jānorāda uz to, kas notika laikā no 11. gada līdz ziņojumam līdz šodienai. Ir veikts zināms progress. Eiropāls arī apņēmies regulāri ziņot par progresu. Uh, jo īpaši darbu, kas veids, eh, ko veids darba grupa, un arī šeit varam būt priecīgi par Eiropolu darbu. Uh, jo ir uzlabots arī šis pārbaudas process, tas notiek pārskatāmi un arī notiek ļoti cieši sadarbība ar uh, atbildīgajām iestādēm. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs izvēlamies Eiropolu, lai šie dati tik nodoti, un šis uh, nolīgums ir ļoti grūti īstenojams. Šis ir līgums, kuru vēlējās īstenot parlaments, un pat, ja nu, mēs neesam krūstā, tomēr tie šis nolīgums ir jāīsteno līdz noteiktam termiņam. Šis līgums mums ir daudz palīdzis, arī Priebekungs jau runāja par to. Bija arī vēl citos, arī, piemēram, Londonas olimpiskajās spēlēs mums tas bija ļoti liederīgs, un arī citos gadījumos tas ir jāuzsaka. Atcerēsimies, ka pilsoņa aizsardzība ir fundamentālas tiesības, vēlreiz to atkārto šeit, un šis līgums ir ļoti, ļoti svarīgs. Uh, Dalība valsts arī bieži vien vēršas pie ASV, lai, sas, lai iegūtu informāciju. Protams, ka mums ir nepieciešams vēl stingrāks un caurskatāmāks procedūras, taču es domāju, ka mums vajadzētu arī izmantot šo līgumu pēc iespējas ilgāk, jo es uzskatu, ka tas ir eh, tāds līgums, kurš eh, vai mēs varam uzlabot runāt par atsevišķām procedūrām, taču jebkurā gadījumā es uzskatu, ka jā. Mēs nevēlamies to pagarināt, tad neaizmirsīsim arī visus labums, kāds esam guvuši no šiem līgumiem cīņā pret terorismu un aizstāvot pilsoni. Paldies, Zībaskungs! Paldies, priekšsēdētāji. Man ir principiāls komentārs. Mums Eiropas parlamentam vajadzētu ieviest kaut kādu likumdošanu arī attiecībā uz slēpaniem dokumentiem. Citi dokumenti tiek atzīti par eh, slēpaniem, mēs nevaram ar tiem iepazīties un nevaram līdz ar to saņemt pietiekam daudz informācijas, ap ko tad lieta grozās. Es negribētu. Uh, panākt to, lai kāda eh, komisijas uh, nodaļa būtu kristu kārdinājumā katru dokumentu apzīmēt kā slepenu, un mēs nevarētu ar tiem iepazīties. Vācu bundestāgā katrs uh, deputāts jau ir noslēpuma glabātājs, un tur nav šāda problēma. Runājot par nolīgumu pašu, man šķiet vienkārši šausminoši, ka strādājot pie otrā ziņojuma, mums atkal ir jāatzīst, ka līgums netiek pilnībā pilnībā ievērots. Komisija ziņo, ka uh, dokuments ir apmierinošā līmenī. Nu, apmierinoši tas nozīmē viduvēji, tas nav patiešām labi. Un ja ieteikumi, kas izskanēja eh, pirmā eh, nolīguma sakarā, kritizējot trūkumus, uh, tiek runāts, ka ieteikumi ir īstenoti lielāko ties, bet tas nenozīmē, ka tie ir īstenoti pilnībā. Sadarbība ar Eiropolu ir uzlabota, bet ja tā ir uzlabota, tas nozīmē, ka joprojām ir dažādi trūkumi un problēmas. Un īsi iepazīstoties ar Eiropas pārbaudi un, ja komisija uzskata, ka uh, mehānisms ir labi īstenots, Es gribēju pavaicāt, vai komisija vienkārši tam tic, vai ir kaut kādi fakti, kas pierāda, ka sadarbība norisinās labi. Tika runāts par datu izdzēšanu pēc pieciem gadiem, joprojām šeit ir daudz dažādu pārpratumu. Tikai pēdējais komentārs par datu izraci Eiropas eh, teritorijā. Tad, kad dalībvalsts par to izsakās, man šķiet, uh, Eh, Vācijai ir tādas kā debates par eh, valsts iestādēm, par to celtniecību, eh, tiek izstrādātas izmaksas, aplēses, bet ēka tiek celta un estoties to, kas sadārdzinās visu procesu laika gaitā, tik un tā viss piekrīt un tik maksā un maksā. Un man šķiet, ka šeit novērojama līdzīga situācija. Un kādi domāja, ja, piemēram, eh, netiks ievērots viens nolīgums, gan jau izmantosim kaut kādu citu, un tad jau neviens eh, par to īpaši nesatrauksies. Mums ir jāsaprot, ka mēs nedrīkstam ļaut pieļaut šādu attieksmi pret Eiropas parlamentu. Paldies! Dank. Now, Mrs. Intveld. Intvelds kundze. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu tikai atsaukties uz to, ko teica Alvāro kungs un citi kolēģi vienmēr, nu, tas ir, jā, tiešām šīs debats ir tāds diezgan amizants, jo mēs patiesībā pat nezinām, par ko mēs šeit runājam, jo mums nav šīs informācijas, var tikai uh, piefiksēt, ka šeit ir atšķirības ar šo ziņojumu. Uh, Un uh, arī uh, trīs lapspušu apkopojumu, ko mēs saņemam iepriekš, bet kamēr mums nav pieeja visam ziņojumam, mums nav šīs informācijas. Ļoti iespējams, ka šīs atšķirības var tikt skaidrotas ar uh, paveikto progresu, bet mēs vienkārši nezinām. Un tas ir ļoti neapmienoši, ka mums ir tiesības divas atbilstīgi līgumam, lai. Uh, varētu sniegt savu piekrišanu starptautiskiem līgumiem. Bet, nu, mēs šeit parakstamies zem balts labs, mēs piekrītam, bet tas arī ir viss. Formulas, kāds esam izmantojuši, lai varētu pārliecināt uh, sevi. Mums īsti nepatīk šis līgums, jā, bet mēs veiksim cieši monitoringu kontroli. Nu, tas nav, ne, tā nav nekāda kontrola, tas ir joks, tas viss ir ļoti neskaidrs, vai jums ir taisnība, Rieberkungs. Varbūt, jā, līguma piemērojas, varbūt nē, es nezinu, informācijas nav. Tālāk, kā to teica arī Varakungs, Zibelskundze, Zibelskundze, es pilnībā varu piekrist ļu, ar ļoti lielām šaubām, ka komisijai būs šīs šaubas iespējas. Jo mums ir vienkārši komisijas uh, apsolījums, kā pēc gada datu ekstrakcijas sistēma tiks izveidot un sāks strādāt. Es īsti nesaprotu. Šie, cik es zinu, tas ir vienkārši, tā ir vienkārši datorprogramma. Kādēļ tik liela problēma? Kādēļ? Uh, Mēs vienkārši neizvēlamies vienkāršu datu ekstrakcijas sistēmu, bet tagad mums ir kaut kāds neskaidrs priekšlikums Eiropas TFTS, un par to mēs vispār neko nelūdzām. Tagad viss tiek noņemts no galda kopumā, es to lasīju avīzē. Es gribētu zināt, kādēļ šāda situācija tagad ir. Mēs gribam datu ekstrakcijas sistēmu. Un, uh, ja viss ir tik brīnišķīgi, ka mēs varam izmantot šos datus, kādēļ mēs nevaram vienkārši izmantot šo sistēmu, kādēļ tā nevar sākt darboties. Un visbeidzot jautājums par to, ka ir arī ASV ir īpaša datu bāze TITD. Tur arī nesen instrukcijas ir mainītas, kur tiek apkopoti dati par puse miljonu. Uh, cilvēkiem, kur, nu, ir pamats domāt, ka e, šajos datos ir teroristi informācija. Tie cilvēki, kas nekad nav bijuši apsūdzēti, sodīti, oficiāli turēt aizdomās par kaut ko, un tas attiec uz ASV pilsoņiem. Nu, pēc manas pieredzes e, ASV. Uh, pret saviem pilsoņiem izturas daudz eh, labvēlīgāki. Un es būtu pārsteigti, pārsteigti, ja datu bāzē būtu kādi dati par ASV pilsoņiem, kas nekad netiek turēt aizdomās. Un es gribētu, lai tas tiktu pārbaudīts, vai SWIFT dati nonāk šajā ASV datu bāzē Albert. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich brauche ja nicht so viel zu wiederholen. Priekšsēdētāji, nevajadzētu atkārtot to, kas jau izskanēja, bet gribēju arī nedaudz pakavēties pie ziņojuma. Šeit ir rakstīts, ka kopš 2011. gada jūlija Eiropols vairs nav uzdevis nekādus papildu jautājumus un pēc tam ir atļāvis visas prasības, pieņēmis visas prasības. Nu, viņi ir kat kapitulējuši. Viņi ir padavušies nefunkcionējušas sistēmas priekšā, un Eiropola tā tad nevar pieņemt lēmumus un nevar saprast, vai prasība atbilst līgumā noteiktajam un Eiropas uh, tiesību kopumam. Šīs prasības ir sastādīts tādā veidā, ka informācija, kas līdz šim bija apritē, ir apritē arī tagad, bet prasības bieži vien ir tā dīvaini formulētas eh, un iespējams ir eh, interpretēt visu, ko. Es pieņemu, ka ir iespējams eh, nodot tālāk visa veida datus. Manuprāt, fakts, ka valsts kase runā par to, ka šos datus nevar dzēst biežākā reize gadā, arī tādus datus, kas vairs nav vajadzīgi, domāju, ka tas īpaši neatbilst nolīgumā teiktajām. Datu aizsardzībā ir teikts, datu aizsardzības nolīgumā, ja dati vairs nav vajadzīgi, tie ir nekavējoties jāizdēž, nevis tikai pēc kaut kāda gada. Nolīgums pašreizējā redakcijā nav nekas cits, kā apstiprinājums jau iepriekš piedzīvotajam. Īsnībā scenārijs ir vēl ļaunāks nekā pirms tam. Jā, nu grozījumi ir izdarīti. Tagad mēs dosim zaļo gaismu šim nolīgumam, teikšu, ka tas ir viss saskaņā ar Eiropas konstitucionālām tiesībām un datu aizsardzības tiesībām, bet īstenībā tā nav. Runājot par datu uzglabāšanu, 2002. gada rezolūcijā mēs pieņēmām to ar balsu vairākumu, un šeit nav ievērotas Eiropas tiesības, to atzina arī Vācijas konstitucionālā tiesība un citu valstu, eh, tiesa un citu valstu konstitucionālās tiesas, un Dati vienkārši tiek mm, apkopoti un šāda e, izmeklēšana nav no saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām un uh, Es domāju, ka līguma īstenošana pierāda, ka tas nav veiksmīgs. Mēs toreiz, nu es nebalsoju par to, bet parlamenta deputātu lielākais skaits, tad, kad tika pieņemts nolīgums, teica, ka ir šāda datu ieguves sistēma, ko pieprasīs si eh, Sofija Intvelde. Un ja netiek radīta pārbaudas sistēma, tad nolīgumam ir jāpārstāj darboties pēc pieciem gadiem, ņemot vērā to, kas notiek tagad. Es jūs lūgtu jau sākt padomāt par attiecīgo likumdošanas procedūru, lai uh, varētu padarīt šo nolīgumu par spēkā neesošu. Paldies! Lūdzu, atbildiet! Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdēji. Nu, es šeit uh, neaizstāju tietītī, bet gan ziņojumu. Ziņojumu, kuru mēs mēģinam izstrādāt kā ļoti objektīvu, un man liekas, ka mums tas arī ir izdevies. Un esam gatavi arī sniegt daudz detalizētāku informāciju un nevēlamies neko šeit slēpt. Ja mm, mums tas izdodas, un tas nav joks, tas ir ļoti smags darbs strādāja cilvēki trīs mēneši, esam izdarījuši savu darbu. Mēs šeit sagatavot kādas turpmākās sarunas par līgumu turpināšanu vai nē, bet likt visu galdā un mēs neko nesam slēpuši, kas strādā vai nestrādā tik labi. Nu, mūsu secinājums ir tāds, ka šķiet īstenošanu mēs nosaucam par ļoti apmierinošu. Ja, protams, mēs būtu teikuši vairāk, tad jūs teikt, ka mēs nesam objektīvi un vienkārši aizstāvam Amerikas instrumentu. Mēs sakam ļoti apmierinoši. Ļoti apmierinoši nav tas pats, kas apmierinoši. Ir, protams, trūkumi, bet uh, tagad uh, tas viss darbos ļoti labi. Viens, jā, viena lieta, kur uh, pārskats cits starpā laikā mēs arī konstatējam trūkumu. Tas ka dati tiek svītrot. Katru dienu nav pienākums uh, dzēst šos datus. Nolīgums tiek teikts, ka dati tiek saglabāti un jā, tie ir jāizdzēš vismaz piecus gadus pēc šo datu ievadīšanas. Tātad tas nav pastāvīgi, bet uh, to var darīt pakāpeniski vienreiz gadā, divreiz gadā. Tad ir jāatrod tāda sistēma, kas uh, nodrošina to, ka neviens dats netiek uzturēts eh, ilgāk, saglabāts par pieciem gadiem. Esošajā sistēmā gan izskatās, ka ik pēc gada, piecu gadu vai vecāki dati ir jādzēš, un tas ir pretrunā ar sesto pāntu nolīgumā, trešo, ceturto punktu. Tad, tad arī tas ir ļoti plašs. Un bet, nu, tikko mēs identificējām šo trūkumu, tad amerikāņi pēc divām nedēļām reaģēja un teica, ka viņi to labos. Tātad šiem pārskatiem ir uh, sekas un tas ir labi. Tālāk. Par ceturto pāntu pārbaudas mehānisms. Tas ir kļūdaini. Un to arī pārskata komanda var apliecināt, tad, uh, apliecināt, ka tiek pieprasīti visi dāti, tad respektīvi vērtējot arī citas programmas. Otrajā inspekcijā mēs redzējām, ka tas ir kļūdēni, un to arī atzina viss pārskata uh, eksperti. Tas ir arī interesants paziņojums. Tādēļ arī mēs rekomendējām ziņojumu, lai nebūtu sabiedrībā nosūtīt nepareizi informāciju. Tas ir tas, kas jums jāsaka par šo kļūdēno informāciju kas varbūt ir arī saistīta ar koordinācijas trūkumu. Un tātad, kurš pārskata ko un kad arī Eiropolā mēs par to runājām. Tātad vienoties par trešo pārskatu, par spīti tam, ka arī tam iebild daži, taču komisija to nav priecīgi. Tas, ka par pārskatu tika runāts Vašingtonā vairākas stundas par to, kā Eiropola mehānisms darbojas un cik lielā mērā arī GSP jāiesaist tajā, man šī situācija nelikās īpaši labvēlīga. Tātad divas personas, kas arī pārskatīja savu darbību, jo viņi ir šīs pielocekļi. Komisijas politika par šo bija tāda, ka divi data aizsardzības locekļi pārskata komandā ir izvēlēti pēc komisijas vēlmes. Mēs negribam radīt iespēju, ka mēs uh, izvēlamies kādās aizsardzības uh, locekļus no mūsu komandas, bet ir ļoti svarīgi tur runāt, lai nebūtu tātad interešu konflikta. Tālāk par dā, piekļuvu datiem. Kā es teicu, bijušas diskusijas par datu aizsardzības iestādēm ar uh, ASV par vienotu procedūru, lai vienreiz par visām reizēm nebūtu pārpratumu par to, kas tiek pieprasīts. Es pareizi atceros, divus gadus atpakaļ uh, Mehanis, mehanismā tik nedod šie lūgumi, kurus pieprasīja datu aizsardzības iestādes. Tad šis uh, mehānisms, ka personāls ir jāapmāca par TFTP. Tās gan viņiem droši vien neierast procedūru, taču es domāju, ka mēs esam atrisinājuši vienu reālu konkrētu problēmu ka Amerikas iestādes varbūt prasīja pārāk daudz detaļu, lai varētu nodrošināt šādu piekļuvu par Eiropas mehānismu. Priekšsēdētāji, mēs pieturamies pie mūsu apņemšanās un negribu arī atkārtoties, ko teica arī kolēģi jau uh, parlamentā dažas nedēļas atpakaļ. Un tad mums ir arī klauzula nodoklī. Un vāciski to pateikšu. Par iespējamu salīdzinošas ES eh, e sistēmas ieviešanu. Mēs eh, īstenojam ietekmes novērtējumu kas eh, noslēgsies nākamā gada sākumā, un mēs arī respektēsim trīs gadu termiņu, lai nāktu klajā ar ziņojumu par mūsu idejām par šo lūk Tāda ir Eiropas uh, sistēma darbā pie šī jautājuma. Tālāk par pārredzības mehānismu. Es nezinu, kurš par to runāja. Viss, ko mēs sakam šajā ziņojumā, mēs balstamies uz faktiem. Un vēlreiz uzskatām, ka pārobežu mehānisms tagad darbojas labi. Tālāk. I think Article 4a. I covered, Mr. Chairman, nearly all questions. Mēs, man liekas, esam uh, atbildējuši uz visiem jautājumiem. Arī tas tātad, ka bijis plašsaziņas līdzekļos, paldies, ka nosūtiet mums šo rakstu. Nu, es priekšētāji e, ierodoties šeit, e, es saprotu, ka man tad arī uzdod jautājumus par citiem e, punktiem, par dokumentu izmantošanu tam līdzīgi, tad man bija uzdots arī jautājums par MPI. Tagad ir Wall Street žurnāla pā, raksts bet mums jāvēršas. Šodien mēs runājam par TFTP, un es varu nolasīt, kāda man ir atbilda. 103. Tātad eh, terorista finanšu programma ir eh, Rīgas, kas saistīts arī ar datu aizsardzību, un tā kā izskatīšanas ziņojums arī ir noslēgts, tad arī viss garantijas saglabāsies arī TFTP. Uh, sistēma, kas nav saistīta ne ar vienu citu datu bāzi un arī nevar kopēt šos datus kā vien īpašiem mērķiem. TFTP var uh, izmantot tikai tie, kuriem ir tātad tur īpaša uh, piekļuve. Tas attiecas gan uz tātad uh, personālu. un tam līdzīgi. Tātad galvenā doma ir tāda, ka šī standarta sistēma neparedz saikni ar kādu citu sistēmu. Es saprotu, ka šeit tātad nav saiknes ar citu sistēmu. Un par to arī runājam ar ASV e iestādēm. Paldies! Again, thank you, Mr. Brīve. Have... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu mēs esam ievērojuši, mēs esam ievērojami pārsnieguši šī punkta darba, šī darba kārtības punkta laiku. Bet joprojām vēl uh, Sofija vēlas ko sacīt. Īsi, lūdzu. Pavisam īsi priekšsēdētājs gribētu precizējumu. Varbūt es jūs pārpratu, es ceru, ka es jūs pārpratu, bet es šķiet, ka Prībakungs sacīja, kā čies bija secinājums. Being... Par to, ka visi dati tiek transferēti, ka tas ir kļūdaini. Jūs to apstiprināt? Jā, interesanti. Jūs teicāt, ka tas nebija iemesls, kādēļ jūs izvēlējāties uh, nepublicēt JSB ziņojumu, jo jūs negribat uh, kļūdaini informēt sabiedrību. Mums teica Eiropals, ka tas, kādēļ ziņojums nav publisks, ir tādēļ, ka to pieprasīja amerikāņi. Tas arī ir slikts iemesls, lai to darītu. Un pēdējā lieta, jūs teicāt, ka arī Tātad nav uh, šī vie, vienotie viedokļi starp komisiju un GSB. Tātad ir cilvēki, kuriem ir interešu konflikts. Es uzskatu, ka tas ir ļoti nopietni pārmetumi. Es gribētu dzirdēt kaut ko vairāk par uh, to, varbūt ne tagad, bet uh, rakstiski lūdzu informējot mūs par to. Trīpkungs, uh, lūdzu. Atbildēšu pirmo jautājumu. Jā. Informācija presē. Uh, bija kļūdaina. Un mēs to arī precizējām ziņojumā, visu varēja to iepazīties. Varbūt kļūst vecīs neatceros, un neatceros, ko teikt 20 minūtes apakaļ, es neatceros, ka es būtu komentējis kaut ko par GSP ziņojumu statusu, un vai tas būtu jāpārskat vai nē. Es neteicu nevienu vārdu par to, bet arī piekrītu Eiropola sacītajiem Kopš otrā kopīgās pā, inspekcijas pārskata, eh, kas vairs nav spēkā, jo ir trešais pārskats, un tas satur specifiskus datus, kādu mums sniedza ASV iestādes pie nosacījuma, ka tos datus nevar atklāt. Un mums ir nepieciešams ASV iestāžu un Eiropā piekrišana visā informācijā, kāda ir šajā ziņojumā. Tālāk. Nu, man te viss lietas šķiet vienkāršas. Vēlreiz. Tās, kā Eiropols uh, pildīja savus uzdevumus atbilstīgi nolīgumam, tātad uh, ASV iestāžu lī, uh, lūgumu izskatīšana un arī šī apusējības klauzulas īstenošana, kādā veidā arī Eiropolu kontrolētās uzraucības iestādes, un mēs arī skaidri pasakam ziņojumā, un to apsīdē sākumā amerikāņi, ka Eiropols, kurš izpild šos uzdevumus, tad viņus, pār, viņus uh, kontrolē un pārskata atbilstīgas iestādes. Bet tas, kādā veidā veikt šis kon, šīs veid kontrolas, par to tik daudz diskutēts, un man ir žēl, ka pārskata uh, komandā Eiropas Savienības pusē ir divas personas, kas ir arī šīs uzraudzības iestādes locekļi, kuriem ir uh, zinām interesi šai ziņojumā, tad kā šīs personas var veikt savus pienākumus, nenonākot interešu konfliktā. Nu, manā varbūt tas ir naivs, bet neesmu eksperts. Tas ir kas tāds, kas liekas, jā, potenciāls kon interešu konflikta subjekts. Lielas paldies jums par to, ka ieradāties šeit un ka mūs informējāt par situāciju, par šo jūtīgo failu, kā jau arī iepriekš ar Redings kundzi. Tagad mēs vēlamies jums. Uh, vēlēt visu to labāko. Priecīgs jums vārds. Visu labu! Now, move on. As... Turpinam darbu. With by Mr. Demera. Demēras kunga ziņojums, par to esam vienojušies runāt citreiz. Tagad 18. darba kārtības punkts. Komisijas ziņojums Eiropas parlamentam un padomē otrais pusgada pārskats par Schengens zonas darbību no 2012. gada maijam līdz 2012. gada oktobrim. Komisija divreiz gadā uh, publisko šādu ziņojumu, un tagad mums ir iespēja apmainīties viedokļiem ar M Eiropas komisijas pārstāvi Belindu Paiku, un tad būs iespēja uzstāties deputātiem. Paiks, kundze, lūdzu. Man ir liels prieks un gandarījums atkal būt uh, Eiropas parlamentā un pastāstīt jums par otro šī gada ziņojumu. Par pirmo jūs jau informēju pirms kāda brītiņa padomē bija iespēja uh, regulāri iepazīties ar Schengenas zonas darbību, veikt tādu kā inventarizāciju sešu mēnešu laikā un izstrādāt priekšlikums par Schengens zonas darbību. Vispārējo un iekšlietu padomē decembrī mēs šo jautājumu apspriedām, un tagad pievērsīšos pašiem svarīgākiem jautājumiem par ārējām robežām, iekšējām robežām, paplašināšanos un vīzām. Par ārējām robežām. Joprojām ir ļoti daudz cilvēku pie ārējām robežām, it sevišķi karstākajos reģionos, it sevišķi Grieķijas, Turcijas robeža piedzīvo daudzu cilvēku pieplūdu noplūdumu, bet tai pašā laikā ar gandarījumu varam konstatēt, ka Grieķijas iestādes ir savu darbu veikušas pietiekam labi, Tādēļ ir samazinājies to cilvēku skaits, kas mēģina šajā robežu punktā ar šķērsot robežu. Protams, Sīrijas lieta mums sagādā daudz galvas sāpju. Papildus humanitārajai palīdzībai mēs izstrādājam papildus eh, Mm, palīdzības programmu tām valstīm, kas uzņem savā teritorijā Sīrijas bēgļus. Mums ir jāparūpējas, lai bēgļu status netiktu uh, sajaukts ar neregulāru migrantu statusu. Ir arī joprojām daudz migrantu, kas dzīv, savu dzīvību zaudē vidusjūrā. Tādēļ mēs piedāvājām uh, izstrādāt jaunu sistēmu, kas varētu palīdzēt glābt šo cilvēku dzīvības. Noteikti esat dzirdējuši, ka ES tiesa ir uh, padomes uh, lēmumu par Frontex jūras operācijām atzinus par nedarīgu. Mums ir jāizstrādā kopīgi efektīvi noteikumi, kas ļaut operācijas veikt nevainojami un gludi, Tiesa teica, ka ir jāpieņem jauns lēmums, un komisija ir gatava piedāvāt uh, jaunu likumdošanas priekšlikumu 2013. gada sākumā. Tagad daži vārdi par iekšējām robežām. Turpinām saņemt uh, sūdzības no pilsoņiem, kas saka, ka viņi joprojām tiek pārbaudīti pie iekšējām robežām. Mēs šos uh, gadījumus izskatām. Uh, ir dažas sūdzības, eh, kas eh, izrādās nepamatotas, bet mums joprojām ir jāsaglabā modrība. Ja, piemēram, iekšējās eh, robežu pārbaudas liek šķēršļus brīvai personu kustībai, dalību valstīm ir zināmā mērā tiesības uz laiku veikt kontrolas pie iekšējām robežām Un divas dalību valsts šo iespēju ir izmantojušas pēdējo sešu mēnešu laikā. Tā ir Spānija un Polija. Un Norvēģijā bija ieviest zinām atvieglojumi robežu pārbaudēs, ņemot vērā to, ka daudz cilvēku ieradās, lai svinētu Nobel prēmijas piešķiršanu ES. Es gribēju uzsvērt, eh, kā jau komisāre teica padomē, Bulgārija un Rumānija ir izpildījuši visas normas, lai uh, turpinātu un varētu pilnībā baudīt uh, Schengens zonas privilēģijas. Tādēļ mēs vēlamies, lai šis valsts pēc iespējas ātrāk pievienotos Schengens zonai. Un nu, visbeidzot, ziņojumā ir runāts par vīzu politiku un uh, esam atzīmējuši, ka vīzu informācijas sistēma aptver arī jaunus reģionus, arī Persijas jūras valstis un uh, Es ceru, ka jums šis ziņojums liksies vērtīgs, ar prieku uzklausīšu jūs piezīmes un, protams, varbūt jūs varat mums sniegt kāds ieteikumus, ko vēl vajadzētu minēt nākamajos ziņojumos, bet mums ir pietiekami daudz laika. Paldies Paikas kundzei, kas pārstāvēja komisiju. Paldies par jūsu smago darbu Es saprotu, ka šis varbūt nav labākais brīdis par šo jautājumu apspriesties, ņemot vērā vēlo vakar stundu. Pāpa Nikolau kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Um. I... Gribēju pateikties par ziņojumu sagatavošanu komisijai, atzīmēju ka ziņojumu sākumā ir stāstīts, kas tad īsti notiek pie ārējām robežām, it sevišķi pie Grieķijas-Turcijas robežas. Tiek runāts par to, ka ir daudz kas sasniegts, ir pozitīva attīstība, bet kādreiz bija Te mēs kādreiz tikām kritizēti, ka mēs pietiekam labi šo, šo eh, robežu neaizsargājam, bet tagad eh, ir eh, ziņojumā teikts pilnīgi pretējais, ka 1800 policisti strādā pie robežas un situācija ir kļuvusi nu, daudz saulaināka. Es zinu, ka šīs operācijas varēja veikt pateicoties komisijas finansējumam, tehniskajai palīdzībai no Frontex, uh, un, protams, paraugu prakses apmaiņai ar citām dalību valstīm. Esam sasnieguši ļoti daudz. For, for action, then in the near future, do you think uh, Vai jums šķiet, ka ir jādara daudz vairāk nākotnē, un vai jums šķiet, uh, ka nākamā ziņojumā jūs varēsiet būt tikpat lab, labvēlīgi pret Grieķiju? Paldies, Zipels kundze, vai tu gribi uzdot vienu jautājumu? Jā, paldies ļoti lakoniski. Mēs runājam par to, eh, ka ir tāds mehānisms, eh, ka ir jāievēro Kopenhāgenes kritērija kandidātu valstīm, bet eh, tas neatiecas uz jau esošajām dalību valstīm. Ja mēs runājam par Schengens zonu, būtu ļoti labi, ja mēs nerunātu vien par ārējām robežām. Mums ir pašiem jāpavēro, kas tad īsti notiek pie mūsu valsts iekšējām robežām. Pēdējā gada laikā mēs dzirdējām ļoti daudz informācijas. Komisija jau nu pat to teica, ka ir daudz dažādu problēmu pie iekšējām robežām. Cilvēki tiek nepamatot pārbaudīti tādēļ ir. Uh, jāpaturprātā arī situācija pašmājās. Außengrenzen diskutiert wird, aber nicht über die internen und wir Tiek runāts visu laiku par āriem robežām, par pārkāpumiem pie tām, bet, nu, iekšējās mēs eh, aizmirstam. Paiks kundze, ja jūs vēlties reaģēt. Members. Sure. Thank you, first of all. Paldies, jā, nu diena. Es esmu patiešām uh, priecīga, ka pie Grieķijas-Turcijas robežas ir noticis daudz labu pārmaiņu un, protams, mēs esam Eh, nu varbūt pat īsti neesam pārsteigti, ka eh, migrantu plūsmas tagad eh, meklē citas ieejas vārdus Eiropā, un tādēļ ir jādomā par jūras robežām. Mēs redzējām traģēdiju pie, pie Lesbas salas, kur nogrima laiva ar vairākiem bēgļiem. Operation, but um, we hope that the progress has been. Mēs ceram, ka progress uh, turpināsies, ka tas nav tikai tāds īslaicīgs uh, panākums un ir jābūt uh, daudz labākai, noturīgākai kontrolē. Komisija turpina aktīvi sastrādāties ar grieķu iestādēm, lai kontrols varētu veikt labāk un varētu izmantot pēc iespējas labākas tehniskās ierīces šajā darbā. Uh, Protams, ir iespējams arī finansējums no ārējo robežu fonda, protams, ir jāpadomā arī par līdzfinansēšanas iespējām. Parlaments par to runāja, un es ceru, ka padomi paaugstinās līdzfinansējumu apjomu. Es ceru, bet nevaru jums uh, apsolīt, ka nākamajā ziņojumā mēs varēsim konstatēt, ka Grieķija savu pro ir uz progresu ceļu un nav šo tāciņu atstājusi Mēs nevaram to uzskatīt par pašsaprotamu, bet uh, ir iespējami, iespējams atkāps, iespējams regress, bet mēs ceram, ka tas tā nebūs. Protams, ka Frontex arī ir ārkārtīgi daudz darījis, dalība valsts ir palīdzējušas kopīgajās operācijās uh, un par Eh, iekšējām robežām runājot, eh, mēs saprotam, ka iekšējā robeža tā kā fiziski it kā nav, bet eh, komisijā ir jāturpina rūpēties, lai pilsoņu brīvības netikt ierobežotas, un es zinu, ka trialogs starp parlamentu un padomu joprojām turpinās, un mums ir jādemonstrē, ka mēs garantējam to, ka pie iekšējām robežām nav kontroli. Paldies! Thank you, Mrs. Pike. Is there any further... Paldies, Maiks kundze, vai būtu vēl kādi jautājumi vai komentāri no deputātu puses? Ja ne, tad mēs pateicamies jums, Paiks kundze, par sniegto prezentāciju. Vēlos uh, novēlēt visiem deputātiem, visiem uh, sekretariātu darbiniekiem, asistentiem un uh, arī visiem tūkiem. Vēlos novēlēt um, priecīgus Ziemassvētkus un jaukas brīvdienas, bet arī uh, visu labāko nākamajam 2013. gadam. Es ceru, ka mums visiem izdosies iedegt gaismu tuneļa galā, tuneļi, kas ir šī krīze, no kuras mums tik grūti izkļūt, un kas ir tik ilgstoši nospiedus Eiropas Savienību. Vēl visiem eh, visu to labāko, un mēs atsāksim darbu 10. janvārī 2009.00. Un līdz tam novēlu visiem priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu.